Well, good afternoon. Labu pēcpusdienu visiem. Mēs esam nokavējušies par pāris minūtēm un centīsimies zaudēto atgūt. Bet mēs pavisam nesen noslēdzām Starptautisko valūtas fonda trilogu, un es tagad vēlētos dot vārdu Karlosam Tavares kungam, kas ir Eiropas vērtspapīra regulātoru komitejas priekšsēdētājs. Mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar Karlos Tavares kungu, un mums tiešām ir liels gods paziņot, ka mēs esam panākuši vienošanos par Startautiskā valūtas fonda direktīvu. Un 1. 2009. gada 1. decembrī mums bija viedokļa apmaiņa pagājušo reizi. Patiesībā šāda viedokļa apmaiņa ir regulārā ie, spaidā, kurā mēs eh, šī komiteja un Lampelūzas procesa ietvaros, mēs runājam par Eiropas vērtspapīru regulātoru. Tavares kungs, es jums došu vārdu ievadvārdiem par patreizējo EVRK aktivitāšu kopumu un redzēsim, kādā jaunās uzraudzības arhitektūrā finanšu sektoram, kas sāks darboties nākamā gada 1. janvārī, kāda būs jūsu loma, un tad eh, tiks sagatavot likumdošana arī Eiropas trīs uzraugošajām iestādēm. Un pēc Tavaresa kunga prezentācijas būs viedokļa apmaiņa ar deputātiem. Vārds jums. Paldies, prieksēdētājs kundze godātie komitejas deputāti, godātie parlamenta locekļi. Man tiešām tas ir liels gods uzstāties jūsu priekšā. E, tā ir pirmā reize, kad es kā priekšsēdētājs Eiropas Vespapīra regulātoru komitejai uzstājos jūsu komitejā. Un, e, protams, ka mūsu komiteja regulāri ir uzstājusies jūsu priekšām. Mēs esam jums izdalījuši mūsu pusgada pārskatu Proti tas, ka vērtspapīra regulātora komiteja ir darbojusies pēdējā pusgada laikā. Un es esmu jums visiem izdalījis arī savu veidu ziņojumu apkopojumu, ziņojumu datu apkopojumu. Un eh, šās uzklausīšanas laikā es vēlētos varbūt dalīties ar jums personiskajā viedoklī, jo patiesībā es vēlētos varbūt mazliet paraudzīties nākotnē un runāt ne tikai par to, ko esam sasnieguši pagātnē. Tāpēc eh, es uzdrošināšos sākt runāt par to, kāda, ko mums vajadzētu mācīties no patreizējās finanšu krīzes. Un mēģināt varbūt mācīties no mūsu kļūdām, un es mēģināšu sagrupēt visus šos momentus. Vispirms mums vajadzētu izvairīties no regulātoru komiteju darbības pārklāšanās. Un, eh, kā jau jūs teicāt, priekšstādātais kundze šobrīd ir panākt vienošanās ar, pas, ar Startautisko valūtas fondu, un ar to es jūs arī apsveicu. Otrakārt, mums vajadzētu nodrošināt caurskatāmību, piegādājot regulātoriem nepieciešamo informāciju. Un eh, trešais mērķis, vai varbūt trešais, ko mums vajadzētu mācīties no patreizējās krīzes, mēs nedrīkstam runāt par sistēmisko krīzi, sistēmiskajiem riskiem tikai kā metaforu. Mums tas ir jāīsteno dzīvē. To ir izvērtējusi arī AIOSCO, izstrādājot jaunus principus un iekļaujot vērtspapīru regulātorus sistēmiskā riska izvērtēšanā. Un vēlētos citēt arī IOSCO pielikumu, kurā ir teikts sekojošais. Tie faktori, kur veicina sistēmiskā riska palielināšanos, konkrētos investīciju projektos ir jāizvērtē, un vērtspapīru regulātoram ir jāuzrauga sistēmiskie riski. Sistēmiskais risks var būt nevis pēkšņs, bet arī sistēmiski erodējošs dažādos finanšu tirgos. Un mums ir nepieciešami adekvāti rezolūciju rez režīmi. Tas nozīmē, ka sistēmiskais risks nevar tikt uzskatīts tikai kā par metaforu, bet arī par vērtspapīru regulātoru un, kā jau tika teikts, mēs esam biznesa uzraudzītāji. Šajā jomā būtu svarīgi pieminēt arī simetrisko finanšu stabilitātes konceptu. Un patreiz pieaugošie tirgi uh, var būt bīstami destabilizējot tirgus, un regulātoriem vajadzētu pievērst uzmanību un adekvāti rīkoties visos gadījumos. Tā ir joma, kurā EVRK ir vērsus īpašu uzmanību, un eh, mēs esam uzsvēruši arī risku un risku tendenču novērtēšanas momentu, un šīs pētniecības joma tiks regulāri nodota EVRK publiskošanai, un pirmo reizi tika publiskota pagājušā gada jūlijā. Pēdējos mēnešos mēs esam sadarbojušies gan ar jūsu komiteju, gan ar citām, lai nodrošinātu adekvātu EVRK funkcionēšanu sākot no nākamā gada janvāra. Ja mēs tagad eh, pārējām no, kļu, no kļūdām, ko mums vajadzētu mācīties, tagad pie mērķiem, tad, protams, kā galvenais mērķis ir nodrošināt drošāku tirgu un infrastruktūru. Un tas eh, attiecas arī uz vērtspapīra tirgiem, jo patiesībā vērtspapīra tirgus krīzes laikā tika sadrumstalots. Patreizējie priekš, komisijas priekšlikumi tirgus mēģina virzīt pareizajā virzienā, un mēs tos lielā mērā atbalstām. Uh, cita joma, bet kas pilnā mērā ir saistīta ar šo. Par to ir jāru, jārunā arī par vērtspapīru tirgiem, un regulātors mēģinās izvairīties no ne saprātīgas tirgus izmantošanas un izvairīties no neadekvātām spekulācijām. Šādā pašā gaismā es apsveicu Eiropas uh, komisijas priekšlikums par dažādiem riska fondiem, arī kuriem ir nepieciešama uzraudzība. EVRK nodrošina arī tehniskā atbalsta sniegšanu un Eiropas komitejas iesniegtais, eh, mēs runājam par tā saucamo EMR regulātoru, un mēs uzskatām, ka eh, tam ir ārkārtīgi būtiski piemērot arī neatliekamu regulātoru. Uh, Tā kā šie tirgi ir eh, globālas dabas, tad finanšu regulators nedrīkst neņemt vērā regulators arī citās jurisdikcijās, īpaši tajās, kas ir saistīti ar Eiropu. Šādā sakarībā mēs lielā mērā apzināmies, ka punkts akt darbojās arī citu, tir, citu detaļu tirgū. Uh, un tomēr juridiskā struktūra un īstenošanas laika termiņi ir samērā strikti. Piemēram, ja mēs vēlamies detalizētāk izskatīt Eiropas Savienības un ASV regulātoru, tad mums noteikti vajadzētu runāt par dažādiem AVR definētajiem instrumentiem, un mums ir jārunā arī ar mūsu sadarbības partneriem, uz kuriem attiecās šie regulātori noteikumi. Piemēram, mēs vēlamies runāt par EVRK eh, e biznesa attiecināšanu uz likviditāti, un tomēr regulātoriem tas sniedz iespēju iesaistīt eh, sākotnējā organizatoriskā izveidošanā arī mūsu biznesa kontaktus. Mēs uzskatām, ka Amerikas Savienoto Valstu regulators ir pilnībā regu integrēts, un tomēr Eiropā tā nav mums e, joprojām pietrūkst gan caurskatāmības, gan arī citu aspektu. Un e, to mēs ceram novērst vidustermiņu pārskatā. Līdz ar to regulatorie procesi šajā vidustermiņa pārskatā parādīsies ārkārtīgi skaidri. Un 2011. gada aprīlī komisija ir apsolījusi nāk lejā ar šādu vidustermiņa pārskatu bet EVRK eh, e jau šobrīd mēģina īstenot patreizējos eh, likumdošanas aktus. Lai mēs spētu nodrošināt gan regulatoro konverģenci, gan arī regulātoru aktīvu darbību Eiropā, ir ārkārtīgi svarīgi, lai institūcijas arī nākotnē, piemēram, parlaments padome un komisija jau no paša sākuma veicinātu tehnisku dialogu un arī citas dabas dialogu starp institūcijām un arī paši savā starpā. Ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt fleksibilitāti likumdošanas procesos. Patiesībā tā ir pirmā reize, kad mēs mēģinām atregulēt šo jomu. No otras puses, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Visbeidzot, tirgus pats rāda jaunas izaicinājumus regulātoriem. Šā iemesla dēļ, vismaz pēc manām domām, regulātoriem vajadzētu izveidot tehniskos standārus, kuri tiktu īstenoti tirgū un to ir pieņēmusi arī regulējošās varas iestādes, īpaši ņemot vērā tehniskās definīcijas un to risinājumus. Šādā skatījumā vidustermiņa pārskata laika grafika ir ārkārtīgi nozīmīgi. Patreizējos apstākļos vidustermiņa pārskats nav tikai parasts pārskats. Tajā tiks apkopoti arī pēdējo gadu mācības, un es uzskatu, ka mums vajadzētu runāt par tādu savu veidu globālu vidustermiņu pārskatu. Vispirms mums būtu jārunā par konsolidētu situāciju, par transakcijām. Trešais, mums vajadzētu nodrošināt, ka labākais īstenošanas princips tiek izmantots īstenots, un tas ir īstenot spējīgs. Visbeidzot, eh, mums ir jārunā par caurskatāmību. Piektais ir jāmēģina regulēt jauni tirzniecības, eh, tirzniecības preces, kā piemēram augstas eh, frekvences brokeri. Sestais mums vajadzētu nodrošināt adekvātu, adekvātu noteiktu eh, sadarbību ar darību valstīm, piemēram, izveidojot dažādus šķēršļus, izveidojot dažādas. Vai arī izveidojot dažādus eh, informāciju instrumentus. Es uzskatu, ka mums vajadzētu nodrošināt adekvātu reformu īstenošanu. Tas ir īpaši būtiski, tāpēc, ka šobrīd mēs redzam kompleksu produktu parādīšanos tirgū. Situācija pieprasa, lai mēs vispirms paskaidrotu šajā vidustermiņa pārskatā un iestātos par eh, patērētāju aizsardzību. Un, protams, ka šo finanšu produktu īstenošana mums atmaksāsies nākotnē. Un visbeidzot, mums ir jārunā par adekvātu Eiropas regulātoru darbību nākotnē. Vēl bez tam EVRK nodrošinās eh, adekvātu tehnisko atbalstu. Un eh, pagājušajā plenārsēdē tika izveidots augsta līmeņa augsta līmeņa instruments, kurā runa iet par tā saucamo sarežģīto produktu pārdošanu mazākumā. Šeit varētu minēt veselu virkni dažādu punktu un arī dažādu instrumentu un produktu. Mums e, tiešām ir jāizdara secinājumi no pagātnes kļūdām. Kredītreitingu aģentūru izvērtēšana ir iegājusi tās pēdējā fāzē, un šobrīd EVRK mēģina izveidot šo pēdējo fāzi, un vienlaicīgi mums ir jāmēģina pilnībā sagatavoties nākamajai fāzei. Un šīs, šīs regulators ir katrā ziņā svarīgi uzsvērt, ka mūsu rīcība pieprasa lai mēs to īstenot adekvāti. Un tomēr es vēlētos uzsvērt, ka regulātoram ir jāpalīdz ar tādiem pasākumiem, lai mēģinātu arvien vairāk eh, sadarboties ar kredītreitingu aģentūrām un eh, arī sadarbību ar citām finansu institūcijām. Patiesībā tas ir reitingu ražojumu lielākā pretruna. Uh, Un, protams, ka vislabāk būtu, ja mēs varētu to visu novērtēt pēc tam. Visbeidzot, runājot par padomas nolīgumu par regulātoru, nodrošina citu, citu soli un mēģina izvairīties no regulatoro pasākumu pārklāšanās. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs vēlamies nodrošināt ar citām jurisdikcijām sadarbību. EVRK ir gatavs īstenot funkcijas, kuras nosaka jaunie regulātori. Un tomēr vēlētos uzsvērt, ka mūsu pieaugošā atbildība tādās jomās, kurās mums tās iepriekš nebija, Mums ir jārunā par cilvēku un finanšu resursu adekvātu izmantošanu. Un visbeidzot, es vēlētos runāt par Eiropas jauno uzraudzības iestādi un īpaši par EVRK. Mans personālais viedoklis ir tāds, ka uzraudzības iestāžu eh, sadarbība varbūt nav Larozjē projekta labākā īstenošana, Un tomēr, iespējams, ka to vajadzētu mazliet modificēt. Vēl bez tam es vēlētos piebilst, lai šī direktīva būtu ambiciozāka un sniegtu EVRK regulatoro mandātu. Taču, ja mēs vēlamies sasniegt maksimālo, mēs nekad to nesasniegsim. Es tomēr uzskatu, ka šobrīd mandāts tādās jomās, kā ka vērtspapīra tirgus, kredītreitingu aģentūra un citas investīcijas vēl nav skaidra. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šī vidustermiņa pārskata laikā būs jārunā gan par mandātu, gan arī par vienotu regulāciju. Tas, kas mums ir jādara, tad šobrīd mēs neuzskatām, ka tas ir būtiski. EVRK izmantos visu tās rīcībā esošo mandātu, lai strādātu adekvāti. Un jau kopš pats sākuma esam apzinājušies milzīgo darba daudzumu, kas ir mūsu priekšā. Un mēs uzskatām, ka nākotnes pārskatā mēs eh, varēsim, eh, varēsim pārskatīt mūsu mandātu. Un ja mēs nebūsim pietiekam veiksmīgi mūsu patreizējā mandāta īstenošanā, tad nākotnē mūsu pilnvars tiks samazinātas. Es no sirds ticu, ka EVRK darbosies tā, kā deputāti to vēlas. Un tomēr tas ir uzraudzītāju padome, kas nosaka EVRK mandātu. No otras puses, tehnisko standartu savietošana kopā ar citiem instrumentiem pieprasa visu iesaistīto ciešu sadarbību. Un vēlētos pateikt, ka mana īsā perioda laikā, kopš ieņem priekšsēdētāja vietu EVRK, es esmu mēģinājis veicināt šādu sadarbību. Mums vienmēr ir jāatcerās, ka uzdevumi ir daudz. Mums eh, nekad nepietiks nec laika, nec cilvēku resursu, lai izpildītu visu. Bet mūsu pieņemtajiem lēmumiem ir jābūt adekvātiem un elastīgiem. Tirgi ir ātri, tie mainās ātri, un regulātoram ir jāatbilst tirgus tendencēm. Jo tikai tā mēs varēsim nodrošināt adekvātu regulātoru darbību. Gala beigās es esmu pilnīgi pārliecināts, ka esam uz pareiz ceļa. Daudz kas ir sasniegts, bet daudz vēl ir dalām, darāmā. Un vēlētos pateikt, ka vēl mūsu priekšā ir būtiski uzdevumi. Paldies! Thank you very much. I'll read out the list of speakers. So... Liels paldies, mums ir runātājs saraksts. Man ir Vicky, Marcus and Peter. I've now got... Tagad vēl pievienot. Ola. Fiju. Mr. Feo, I mean Diego, and hang on, wait a minute, Syed. Uh, why don't I just go around everybody? Tātad nosaukšu visus. Okay, so Udo K, Vicky, Marcus, Peter, Sven, Ola, Diogo, Syed, Elisa. Anybody else? Vai vēl kāds vēlas pievienoties? Un mums ir pieejamas 20 minūtes runāšanai. Tātad divas minūtes katram runātājam un nekas nepaliek cesra priekšsēdētājiem. Es domāju, ka mēs strādāsim blaku, blokos, pirmie četri runātāji, bet jums būs jāizsakās ļoti īsi. Udo lūdzu. Tavares kungs, vēlos jūs sirsnīgi sveikt no manas politiskās grupas šeit parlamentā, un pirmais, ko vēlos teikt, ir ka pirmais iespējas, kad jūs ienācat šajā telpā, bija nepareizs. Jums šeit nevajag jūs nobīdīt malā vai grūstīt, jūs esat ļoti laipni aicināti, un parlaments ļoti atbalsta jūsu iestādes darbu. Mēs ļoti priecājamies, ka jūs šeit esat ieradies, mēs jūs atbalstam pilnībā. Taču tad, kad pie mums ierodas eksperts, kas ļoti precīzi runā par tirgus riskiem, jūs pieminējāt ka esam panākuši vienošanos attiecībā uz hedge fondu regulējumu, un daudz kolēģi saka, ka skaidri nav zināms īstenošanas laika termiņiem, vai šīs normas iedarbosies pirms vēl finanšu krīze, būs vēl kāda nākamā finanšu krīze, vai jūs varētu pateikt, kāds, balstoties jūsu analīzi, ir lielākās briesmu avoti finanšu sistēmai? Un otrs jautājums. Jūs pieminējāt arī OTC tirgus un regulējumu tajos. Kāda ir jūsu nostāja par ļoti kritisko novērtējumu atkarībā uz izēvielu pārtiks produktu spekulācijām, kuras ikdienā nodrošina to, ka apgāde ar pārtiku mūsdienās un citiem resursiem kļūst arvien grūtāk un komisija atturās no saviem priekšlikumiem. Uh, Paldies! Nākamais runātājs lūdzu. Svinburns kundze. Vēlos runāt par ceļus ar darbinieku jautājumu. Kā jau teikts, šai iestādē jādarbojas uh, pilnībā janvārī, un tas ir ļoti īsts laiks, lai varētu pieņemt darbā augstu kvalificētus darbiniekus. un kredītreitinga aģentūra ir piešķīrusi esmai attiecīgu lomu, un visas dalība valstis ar savos likumdošanā ir ņēmušas vērā esmu plānošanas fāzē. Vai jūs domājat, ka augsti kvalificētu darbinieku pieņemšana izdosies un ka organizācija būs tik laba un ka tiks atrasti darbinieki? Regulātoru komiteja uzskata, ka būs daudz pārstāvju no dalībvalstīm, kur darbojas arī citos specifiskās uh, kolēģijās. Uh, Priekšsēdētāji pārtrauc, un ja jūs pārtrauc, ja jūs pārsniedzat savu runas laiku, tad mēs vienkārši nevarēsim visu izrunāt. Bikī. Un šeit ir uh, runa par to, ka nebija pietiekams likviditātes banku sistēmā. Uh, un šeit ir eh, tika izstrādāt lieli ietekmes novērtējumi un ir nepieciešami arī jauni eh, likumi, kas attiecas uz aizdevumiem, uz riskiem. Ja mēs palūkojam citus sektors, kur pastāv dažādi riski, kā atvisinātie vērtspapīri, tad tiek pieprasīts lielāka kapitāla nodrošinājums un likviditācijas iespējas un kādas ietekmes novērtējums jūs esat izstrādājuši, lai jūs varētu nodrošināt, ka visas iesaistītās puses strādās attiecībā ar jaunajiem instrumentiem? Un ka visi iesaistīsies, lai nodrošinātu globālu standartus, nevis tikai Eiropas saimnības vai ASV standartus, un lai neviens neizstātos no šīs programmas. Paldies, saka Weberpunkts. Jūs noteikti esat nodarbojusies arī ar situāciju Ņujorkā un tādiem jautājumiem, kas ir saistīti ar algoritmiskām metodēm un to ieteikums finanšu tirgiem. Es domāju, ka mēs tagad varam dot vārdu atkal mūsu ekspertām atbildēt šiem jautājumiem. Četras minūtes. Lūdzu. So as, as quickly as possible. Uh... Centīšos izteikties pēc iespējas ātrāk. Manuprāt, galvenās briesmas finanšu sistēmē ir, ka mums pēc iespējas ātrāk nevajag pieņemt attiecīgos pasākums. Es centos skaidrot, ka ir ļoti daudz sektoru un areālu finanšu produktiem, kas netiek regulēti. Situācija uh, sākās ASV banku sektorā, un tas viss izplatās visā pasaulē. Tas bija nekontrolētu finanšu transakciju jūklis, un tagad tiek pieprasīta atbildība vai eh, paskaidrojuma, un tagad ir jānodrošina informācijas sniegšana. Līdz šim tas tā nebija. Jūs varbūt varat atcerēties, ka preču tirgos ASV nebija nekādas uzraudzības, nekādas plašākas uzraudzības. Eiropā mēs tagad cenšamies eh, attiecīgi rīkoties un noteikt konkrētas eh, uzraudzības pienākumus atvisināto vērtspapīru tirgū, to starp ņemot vērā sabiedrības intereses. Nu, briesmas ir tādas, ka reformas eh, iet pārāk lēnu, un tagad, trīs gadus pēc krīzes, mēs vēl joprojām neatrodamies tādā situācijā, kādā mums vajadzētu atrasties, un tagad ir tiešām pats pēdējais uh, laiks beidzot īstenot un ieviest šos uzraudzības instrumentus, lai tie varētu strīkoties ļoti efektīvi. Runājot par preču un vērtspapīru, atvesinot to vērtspapīru tirgiem, mums šeit ir ļoti līdzīga problēma. Uh, Mums ir nepieciešama attiecīga uzraudzība un attiecīgas normas, kā arī instrumenti. Tie jāveido tādā veidā, lai viņi būtu efektīvi realizējami. Runājot par uh, darbinieku pieņemšanu, par šo jautājumu. Tas, protams, ir ļoti noteicošs, kā darbosies regulatora komiteja. Citādi tā nevarēs darboties. Savā ziņojumā es centos padarīt skaidrāk to, ka līdz šim konkrētu sektoru ekonomikas vai finanšu jomās pilnībā netika pakļauti uzraudzībai. Tātad mēs atrodamies pilnīgi jaunā situācijā un visas uh, zināšanas par šo jomu tās atrodas tirgu, un tagad mums ir jācenšās iegūt augsta līmeņa profesionāļus, uh, no tirgus, tad mēs viņus pieņemam darbā mūsu komitejā un meklējam tos tirgū. Un šī ir ļoti steidzama situācija. Mums jau 1. janvārī jāuzsāk darbs. Taču mums ir pietiekams, ir nepieciešams pietiekams laiks, lai varam pietiekami rūpīgi pieņemt attiecīgos līdzstrādniekus. Viss šausmīgākais scenārijs būtu tāds, ja mēs sāktu ar nepareiziem cilvēkiem un ja mums nebūtu pietiekami profesionāli līdzstrādnieki un ja mēs tā sāktu savu darbu. Es redzu, ka arī mana kolēģi to uztver, ka komitejā nākotnē jābūt jānodrošina zināmas manevrēšanas iespējas, izvēloties vidējā līmeņa vadītājus. Uh, jo arī šis līmenis ir ļoti būtisks. Un ka mums nevajadzētu paredzēt tādu automātisku pārējais posmu, bet ka ir jālūkojas, lai vidējā līmeņa vadītāji tiktu izvēlēt pēc konkrētiem kritērijiem, un mums ir nepieciešams vairāk šādu līdzstrādnieku nākotnē, iespējams, kā vēl augstāku kvalifikāciju, taču mums jau tagad ir jācenšas iegūt vislabākos ekspertus. Mēs jau tagad eh, pārdomājam amatu sadalījumu. Mēs, protams, esam veikuši pārdomas, taču valdēju un izpildirekcijai nākamā gada aprīlī, martā e, būs e, jāķers pie šī darba. Tātad mums tagad ir jāsagatavo ceļš, jārūkojas ļoti, jārīkojas ļoti rūpīgi. Runājot par kapitāla nodrošinājumu. Tas ir ļoti nozīmīgs punkts, to centos arī paskaidrot savā ziņojumā. Tas neatiec tikai uz banku un finanšu sektoru. Tas ir būtiski, lai nodrošinātu tirgu un finanšu infrastruktūru stabilitāti. Tādēļ mums ir nepieciešams attiecīgi kapitāla un finanšu nodrošinājums, jo tikai tādējādi šie tirgi darbosies efektīvi. Šobrīd mēs jau saskaramies ar tādu situāciju, kur mēs darbojamies nezināmā jomā. Runāt par bankām, mēs vēl zinām, kur tik bija kļūdas, ko vajag mainīt, bet šajā jomā mēs sākam pilnīgi no nulles. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešami labi darbinieki, mums jābūt ļoti elastīgiem, ļoti pragmatiskiem. Šī ir jauna nozara arī attiecībā uz likumiem. Un tādēļ es ieteicu, ka mums vajadzētu, lai regulatora komiteja būtu manevrēšanas iespējas, piemēram, izlabot kļūdas pieļautās, ja tāds būtu. Taču, ja mums būtu pārāk konkrēti standarti, tad būtu ļoti grūti izlabot kādas trūkums tādās ļoti tehniskās, tematiskās vietās. Ir ļoti grūti saprast, kas notika 6. maijā, kas patiesībā notika. Nu, tas nebija pārāk ilgs šī krīze, flash crash, pāris stundu tā ilga, tā neietekmēja sistēmu pilnībā, bet iespējams, ka tas bija tāds kā brīdinājums, tāds kā šoks, un iespējams tas bija veselīgi. Un cilvēks saprat, ka pastāv tādas situācijas, kuras uzraudzības iestādes līdz šim nebija apzinājušies ja šī situācija būtu bijusi ilgāka nekā vairākas stundas, tad, protams, visa sistēma varbūt sabruktu, taču tā tas nebija. Un, iespējams, bija mēģinājums kaut kā manipulēt ar tirgus noteikumiem. Es nezinu, vai tas tā bija, bet tas tā varēja būt. Runās Pīters, Svens un tad Olē. Vai Peres kungs mums varētu paskaidrot, cik daudz kolēģu būs šajā komitejā. Kā jau teicu, mēs no parlamenta ļoti vēlamies, lai sadarbība starp trim iestādēm ir efektīva. Cik daudz darbinieku jūs nominēsiet, un ja tie būs mazāk nekā divi, vai jūs varat pateikt, kāpēc? Tātad, ja mazāk nekā divi, vai varat paskaidrot, kāpēc mazāk nekā divi? Sven, lūdzu. Sākumā vēlos sveikt jūs šeit. Es priecājos strādāt, izgatavot jūs, sagatavot jūs budžetu un atbildības jomas. Man ir divi jautājumi. Ir informācija, ka jūs izpētat short selling iespējas un un valstu budžetu deficītu parādu samazināšanu, izmantojot kredītreitinga aģentūras. Vai jūs centāties iegūt kādu informāciju no jūsu partneru aģentūrām? Kā jūs rīkojāties? Es vēlētos zināt, kādas jums bija problēmas, kā jūs rīkojāties. Un līdzīgs jautājums kā Pīteram. Kādas ir jaunās kompetences patērētāja aizsardzībai? Uh, Kā jūs domājat, cik daudz darbinieki būs nepieciešams šajam sektoram? Un iespējams, cik daudz darbinieku jūs būs nepieciešams attiecībā uz ASV? Kā jūs domājat, vai Eiropas vecpapīra regulatoru komiteja un 27 dalību valsts ir izpildījuši savus uzdevumus. Vai jūs esat apmierināti ar šo darbu? gadā tika izstrādāta, izveidota darba grupa, lai novērtētu kredīta reitinga aģentūru, un šajā gadā jūs neizteicāt nekāds konkrēts priekšlikums, jūs teicāt, ka šīs aģentūras noregulēs paši sevi. Uh, Thank you, thank you very much, Madam President. Um... Jā, Tavares kungs, paldies. Cik daudz būs šajā jauktajā apvienotajā komitejā uh, locekļi? Jā, visi organizatoriskie jautājumi vēl nav līdz galam noskaidroti, bet uh, ne mazāk kā divi, jebkurā gadījumā. Ne mazāk kā divi. Mēs vispirms esam nolēmuši sākuma fāzē um, ierobežoties uz diviem, saskaņot viedokli, ka būs vismaz divi, bet, protams, ka mēs runāsim arī ar citām komitejām par to, uh, par visiem šiem praktiskajiem jautājumiem. Mēs paraudzīsimies, cik daudzi locekļi būs šajā komitejā, bet, kā jau es teicu, mazāk par diviem noteikti, ka nebūs. Un, uh, mēs varam apliecināt, ka mēs ļoti lielu vērtību e, piešķirsim e, šīs e, apvienotās jautās komitejas darbam. Manuprāt, jūs jautājums attiecās vairāk uz saistību starp CDS un short selling. Tas man īsti nebija skaidrs. Mums ir uh, fakti, ko esam pārlūkojuši saistību starp CDS uh, tirgiem un short selling tirgiem. Protams, ka mēs esam ļoti pamatīgi to izanalizējuši. Mūsu secinājums bija tāds, ka īstenībā ka tas, ko komisija, ko 15. decembrī ieteica septembrī ieteica, tas arī būtu atbalstāms. Tur bija runa arī par valsts uh, parādu samazināšanu uh, un to novērtējumu ar reitingu aģentūrām. Vislabāk būtu šo vērtējumu Uh, jā, vislabāk būtu tā, ja visi šie vērtējumi īstenībā nemaz nebūtu vajadzīgi. Uh, lai to tādu pārspīlēt izteiktu. Kā to padarīt iespējami, tagad visas valdības. pilnībā atklātu savas bilances, tad tas būtu ļoti caurskatāmas, tad katrs investors varētu veidot savu priekšstatu par eh, šiem skaitļiem, ja būtu šāda optimāla caurskatāmība, pārskatāmība, tad uh, īstenībā nekāds vērtējums nebūtu vajadzīgs. Jebkurā gadījumā dabūt tikai kā tāda papildus informācija, bet tas nebūtu izšķiroši. Manuprāt, šis jautājums pats par sevi atrisinātos, ja būtu labāka pārskatāmība, jo vairāk informācijas valdība dos potenciāliem ieguldītēm, jo labāk patērētāja aizsardzība. Jā, tas mums ļoti tuvu sirdī šis jautājums. Jaunā regula Sestais āpāns, piemēram, piešķir patērētāju aizsardzībai ļoti lielu vērtību, un arī savā referātā prezentācijā es mēģināju paskaidrot, ka mēs šo arvien, šos arvien sarežģītākos produktus, kas uh, tiek uh, piedāvāt klientiem, ka tos ir jāpadara labāk saprotamus. Mēs eh, mūsu pēdējā plenārsēdē vienojāmies par to uh, iedibināt uh, eh, augstu līmeņu darba grupu ar uh, dažādu dalībvalstu institūciju priekšsēdētājiem, lai īpaši uzmanību veltītu patērētāju aizsardzības jautājumiem. Kā tos risināt? Un kādas būtu pilnvaras saskaņā ar 6a kā to esmu varētu īstenot. Kā esmu kaut galā tiks organizēta, to mēs, protams, pagaidām vēl nezinām. Tas ir tāds šķērsgriezuma jautājums, kur tiek skārti daudzi aspekti un daudzas iesaistītās institūcijas, bet es domāju, ka patērētāja aizsardzībai mm, uh, eh, ir ļoti liela nozīme. vēl pirms kāda laiciņa likuma devējs nemaz nav, nav nerisinājuši šo jautājumu, tikai tad jautājums kļuva par steidzami risinām jautājumu, kad izrādījās un kļuva redzams, ka rētiek aģentūras arvien vairāk um, sniedz tādus negatīvus vērtējumus. Bet tagad mums ir jāveido konstruktīvāka pieeja šim jautājumam. Mēs mēģināsim šo regulu patiešām pielāgot uh, faktiskajā situācijā. Mums nav pārāk daudz laika, saka priekšādātāji, ir vēl trīs runātāji. Obrigado. Sra. Presidente, Sr. Carlos Tavares. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums Tavāreša kungam. Labprāt, eh, zin, uzzināt no viņa, ko viņš uzskata, kāds šīs Eiropas notifikācijas aģentūras un kā viņš uzskata, kāds ir finanšu tranš, transakciju nodoklis, vai tas būtu labi, lai regulētu finanšu tirgus. Jā, paldies. Es nezinu, vai es vēl varētu izteikties par komisijas konsultācijām par šo šāds. Kā reakcija uz to, tad Eiropas centrālā banka ir paziņojusi, ka ir šādi sēdien gadījumā ir pietiekams ar uh, anonīmu uh, notifikācija, jo pārāk liela caurskatāmība eh, būtu negatīva. Es nezinu, vai jūs varbūt eh, tuvāk to varētu paskaidrot, eh, kā, kā radies šis otrs vērtējums. Paldies tagad, Elīsa. Paldies. Sirsnīgs veicam jūs, tavarešu kungs, šeit parlamentā. Man ir divi jautājumi. Citi deputāti jau runāja par to. Es labprāt gribētu vēlreiz pieminēt šos divus jautājumus. Pirmkārt. Parlaments ir eh, izšķīries par tādu spēcīgu Eiropas iestādi. Labprāt gribētu zināt, kuriem eh, rādītājiem, kuriem lielumiem ir jādarbojas labi, lai tiešām eh, varētu šī iestāde savu darbību ļoti labi 2011. gadā uzsākt. Kredītu klasifikācija. Jūs runājat par noteikti finansējumu modeli un teicāt, ka vajadzētu izvairīties no tā, to pārāk uh, visi balstiet uz še, šo aģentūru. Praktiski, praktiski vai tur kaut kas jānotiek, piemēram, attiecībā uz valsts budžeta deficītu, vai jūs par to varētu vēl kaut ko pateikt? Tagad te Variša kungs uh, atbildēs jautājumiem. Paldies par um, notifikācijas uh, aģentūrām, par uh, reitinga aģentūrām. Eiropas uh, reitinga aģentūra. Mm, tāds priekšlikums mums bija nodibināt Eiropas reitinga aģentūru, to ļoti grūti īstenot, jo šāda reitinga aģentūra to, protams, vajadzētu akceptēt uh, izmantotājiem, lietotājiem. Lielākā daļa lietotāja pat labāk balstās uz uh, trim reitinga aģentūrām. Es teicu, ka vajadzētu uh, tomēr izvairīties no interešu konfliktiem un atvērt tirgus. Es līdz ar to būšu atbildējis arī uz Elīzes jautājumu. Ja mēs uh, atradīsim citas uh, iespējas kā šīs tie, kas izdod vērtspapīrus, lai eh, viņi arī neveic vērtējumu, tad, manuprāt, šos interešu konvenciju varētu likvidēt kā tādus, un tirgi līdz ar to tiktu atvērti arī citiem, kuri savukārt eh, varētu izmantot šīs iespējas, ir tādas pieejas, vairākas iespējas, un par to vajadzētu padomāt, un precīzāk pagaidām par to neko nevar izklāstīt. Līdz šim, kā jau teicu, neesam, neesam ar to nodarbojušies, bet vismaz tas ir tas, ko es vismaz gribētu ierosināt, lai mēs no šī interešu konflikta nākotnē varētu izvairīties. Un tādā veidā mēs savā ziņā arī šo atkarību attiecībā uz bankām un finanšu institūtijām eh, Eh, pieprasot šo kapitālu, to varētu varbūt tādā veidā atrisināt un izvairīties nedrīkst konfliktiem. Varbūt tā varētu izveidot stimulāciju un šos blakus efektus varētu eh, no tiem izvairīties un atvērt varētu tirgu un atrast citas pieejas. Jā, atkarībā no tā par uh, spekulācijām, par šiem jautājumiem. Protams, ka nav nekāds pārsteigums, ja uzraudzības iestāde uh, rīkojas pēc citas pieejas nekā kāds, kurš regulē uh, transakcijas. Uh, abi nav objektīvi, jo katra organizācija pārstāv savas intereses. Un mēs to visu varētu uzskatīt, protams, par ļoti normālu. Bet uh, ar eh, pārskatāmības normām, ko Cezar ir ieteikusi un ko komisija ir arī pārņēmusi savā priekšlikumā, īstenībā nebūs nekādu konfliktu, raugoties uz uzraudzības uzdevumiem, jo viss būs eh, pārskatāms, tas viss būs apkopots, nekāda noslēpuma netika atklāti, bet, protams, arī šai publicitātei un arī citiem pasākumiem, kurus iesaka komisija, uh, Eh, tas viss ļoti ierobežos risku. Šeit būs īpaši marķējums paredzēts un citi pasākumi, kas paredzēs īpašu uh, disciplīnu, kas uh, ārkārtīgi samazinās risku. Un šo risku, kas attiecībā uz short sellingu, nu pat labi, protams, pastāv. jaunas uh, Eiropas uh, iestādes dibināšana, tai vajadzēja būt ļoti spēcīgai iestādē, tai vajadzēja būt at attiecīgām pilnvarām, lai tā varētu tiešām labi iztenot savus uzdevumus. Uh, mums nav pārādās laika, lai izveidot šādu uzraudzības iestādi un pieņemt darba personālu, kas ir nepieciešams, lai veiktu šo darbu. Nav nemaz nu, tik vienkārši šādu iestādi nodibināt. Protams, ka mēs darām visu kas ir mūsu spēkos, lai varētu sākt janvāra sākumā darbu. Bet, eh, manuprāt, mēs vienkārši nesaliksim rokas klēpī. Tam visam vajadzēs turpināties, to visu vajadzēs izveidot martā vai aprīlī. Būs iecēts jaunais priekšsēdētājs, un, manuprāt, šī, šī iestādē vajadzētu tikt būvētais tādiem ļoti stabiliem un solidiem pamatiem. Tādēļ es vienmēr saku sekojošo. Mums ir nepieciešams attiecīgais finansiālais nodrošinājums, lai mēs varētu veikt savus pienākumus. Bet pirmajā gadā, manuprāt, mums eh, nevajadzētu izvirzīt pārāk augstus mērķus un mūsu mērķus tagad drusku piezemēt, lai jau mēs precīzi zinām, ka tikai 2011. gada laikā šis kuģis atstās ostu un uzņēmis apgriezienus. Bet es teicu, ka ir arī jauni uzdevumi, jaunas funkcijas, kas uh, ir uh, radušās, un uh, mēs jau esam norādījuši uz to, ka mēs, mums tiešām ir vajadzīgi līdzekļi, lai tiešām īstenot šos uzdevumus, kas mums ir uzticēti. Un, protams, mums būs arī jāatskaitās par mūsu darbu. We, uh, had... Lielas paldies un ļoti atvainojos, ka mums vajadzētu steigties, lai pabeigtu šo punktu. Nu, taču tā vienmēr ir, ka tik daudzi kolēģi vēlas uzdot jautājumus. Mēs tiešām esam ļoti interesēti jūsu darbā un Mēs, protams, vēl arī izskatīsim grozījumus, kas ir saistīti ar kredītreitingu aģentūrām. Tātad ļoti aktuāls jautājums. Liels paldies jums par prezentāciju, un es domāju, ka mēs varēsim tikties vēl nākotnē, apmainīties ar viedokļiem. Iespējams, ka arī citos apstākļos. Paldies jums! Mēs sāksim ar balsošanu pēc pāris minūtēm. Jūs drīkstat tagad aplaudēt, kolēģi!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 Right, everybody, do you, do you have voting card? Vai visiem ir līdzi balsošanas karteņas? Ja ir, tad lūdzu ievietojiet tās jau mašīnā. Un ja jums nav balsošanas karteņa, tad jūs varat nodoties panikai. Vai ir vēl kāds, kam nav balsošanas karteņa? Viens jau ir pieteicies. Okay, well, we'll, we'll Tā tad, jā, nodosimies panikai tad, kad būs pienācis brīdis, bet tagad balsošanas pārbaude. <laughs> I'm, I, yeah, I've got flu and I'm still happy. Jā, man ir gripa un es joprojām esmu laimīga. Tātad šeit ir pāris laimīgi un pāris nelaimīgi cilvēki. Prieksēdētais kundze. Jūs teicāt, ka zaļie var būt laimīgi, bet jūs neko neteicāt par sarkanajiem. Okay, we'll have another check. Pārbaudīsim vēlreiz, vai viss ievietojuši karteņas mašīnā, un tagad varat spiest, ko vien vēlaties par pretatturēšanās. Tātad jūs varat spiest pogu, es gribēju teikt, jā? Ja? <laughs> no, no, be careful, this is being web streamed. Uzmanīgi ar jokiem, mēs ejam tiešraidē internetā. Right, okay, the vote's closed. Beidzam balsot. Šeit mašīna nedarbojās. We have a, a, a green card not working, is this correct? Zaļo grupā nedarbojas viena mašīna, EPP grupā nedarbojas viena mašīna un arī kaut kur pietrūks sociālistu balss. Yeah, well, they're in India or somewhere. I Tā tad man bija jābrauc uz Indiju, bet es neaizbraucu. Jebkurā gadījumā turpināsim balsošanu un e, turpināsim balsošanu par uh, ECB 2009. gada pārskats. Pirmais, otrais paragrāfi pieņemts, otrais grozījums pār pret atturs pieņemts, 13 pār pret atturs pieņemts, dalīties balsojums par 14. pirmā daļu pār pret pret atturs. Izskatās, ka pieņemts, bet rokas jūs neceļat pār otro daļu pret atturs. Noraidīts. Kompromiss C par pret atturs pieņēmts. D kompromiss par pret atturs pieņēmts pieņēmts. 21. grozījums par pret atturas noraidīts. 22 grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromisē e par pret atturas pieņemts. Pieci A mutiskais grozījums par pret atturas pieņemts. 28. par pret atturs noraidīts, 29. par pret atturs pieņemts, mutiskais grozījums sastāvam A punktam par pret atturs pieņemts, kompromis F par pret atturs pieņemts, 33 dalītais balsojums trīs daļas, pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs pieņemts, trešā daļa par pret atturs noraidīts. Kompromiss G par pret atturs pieņemts, 37. grozījums par pret atturs noraidīts. 38. par pret atturas noraidīts. 30. sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 39. par pret atturas pieņemts. 40. par pret atturas pieņemts. Kompromiss H par pret atturas pieņemts. Oriģinālais teksts 11. punktam par pret pret atturs pieņemts. 42. divās daļās pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs. Es nevaru tagad droši pateikt. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Next. Madam Chairman, I've cleverly... Prieksēdētais kundze, es atvainojos, es tiešām aizmirsu savu kartiņu. Labi, tātad mēs balsu, pieskatīsim jūsu balsu par. Un vēl kaut kur? Ā, divi no sociālistiem, kuriem. Ā, sociālisti balso divi pārāk daudz. Can, can, can, can, can a socialist un... Lūdzu, divi sociālisti atslēdzaties. Ir pārāk daudz sociālistu, kas balsā. Right, we'll, we'll close the vote. We'll have to open it again. Mums ir jābalso vēlreiz. Tātad noslēdzam iepriekšējo balsojumu, to neskaitam un sākam balsot. Okay, the vote's closed. Beidzam balsot. À, tagad ir jāpieskaita tie, kuriem nav karteņas. Tā tad ir viens pret, divi pret. Foksa kungs ir pret, Feo kunga ir, kungs ir pret. Viens ir pār, bet tomēr divi pret un viens pār, tā tad noraidīts. Labi, pārējām pie kompromisa I par pret atturas pieņemts, 44 par pret atturs pieņemts, 45. Kur ir problēma? No, no, no. No, right, we're in 45. 45. 45 par pret atturs pieņemts, 46 par pret atturs pieņemts, 47 par pret pret atturs. No, it doesn't fall. I was right, so 47. 47 par pret atturs pieņemts, 48 par pret atturs noraidīts, 49 par pret atturs pieņemts,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 pret atturas pieņemts, 54 par pret atturas noraidīts, 57 par divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts, 58 par pret atturas pieņemts, 59 par pret Aha, nē, tas ir atsaukts, jo G tika pieņemts. Tā tad kompromiss K par pret atturs pieņemts. 63 par pret atturs noraidīts. 64 par pret atturs. Nav nu, skaidrs man. 64 pārbaudam elektroniski. Lūdzu, sākam balsot 64. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. 64. 19 pār 18 pret. Tā tad skaitam vēl klāt tos, kuriem mašīna nestrādā vai kuriem nav kartiņas. Tā tad 64 pieņemts. Jā, 64 pieņemts. Tā 65 par pret. Atturs noraidīts 66 par pret pret atturs pieņemts. Kompromiss kā A par pret atturs pieņemts. CS 71 pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs noraidīts. 62 par pret atturs noraidīts. Kompromiss L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 pret atturs pieņemts, 79 par pret atturs pieņemts, 80. trīs daļās. Trīs daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs. Izskatās, ka pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski. 80. grozījums otrā daļa sākam balsot elektroniski lūdzu. Visi nobalsojuši beidzam balsot. Otrā daļa noraidīta, neatkarīgi no tā, kāda bija tie trīs nebalsojošo balsojums. Trešā daļa par pret. Varbūt lūdzu ceļiet rokas. Trešā daļa par pret atturs pieņemts. 81 par pret atturs noraidīts. 82 par pret atturs atturs pieņemts, 83 par pret atturs pieņemts, sākotnējais teksts 26. punktam par pret atturs pieņemts, 84 par pret atturs pieņemts, kompromiss N par pret atturs pieņemts, 27. paragrāfs A mutiskais grozījums par pret atturs pieņemts.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 Apsvērumi B un C par pretaturs pieņemts. Apsvērums D par pretaturs pieņemts. Ceturtais par pretaturs pieņemts. Piektais par pretaturs pieņemts. Sestais par pretaturs noraidīts. Seši pārbaudam, sestais pār,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 There's a plus there, there's a minus there, and there's two minuses there. So there's three minuses. Tiek skaidrota balsu skaitīšana. Which means that it falls. Okay. Noraidīts sastais grozījums, noraidīts septītais par pret atturs noraidīts. Kompromisā par pret atturs pieņemts. Kompromiss B par pret atturs pieņemts. Un tagad eh, balsojums par vispārskatu kopumā. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot par grozīto tekstu. Right, and how many have we got to add in now? mums ir jāpieskaita vēl viens Feo kungam, Foksa kungam. Tātad 39 pār, 1 pret. Un tagad balsojam par uh, rezolūcijas priekšlikumu. Tātad eh, trīs vēl nāk klāt, 38 Congratulations. Es eh, apsveicu referentu. Oh. I need a voting list. list. Voting list, yes, yes, yes. No, sorry, here. So, granting... We're on to point 15. Tātad pārējām pie 15. darba kārtības punkta. Viss ir gatavi. Kutaša kunga ziņojums par Eiropas investīciju banku. Pirmais balsojums grozījums 25 par, pret, atturis, pieņemts. A kompromiss par, pret, atturis, pieņemts. 26 par, pret, atturis, noraidīts. 8 par, pret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 atturs pieņemts. 34. grozījums, 33. grozījums par, tātad par, pret, atturs. Nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Balsojums ir atklāts. Right, have we got, who have we got to add in? We've got one. Tātad viens pret, viens pār, tad viens papildu plus pieņemts. Kompromiss F par, pret, atturas pieņemts. esmu mazliet apjukusi. Tātad 36. grozījums Nē, priekšēdētāji nevar izvēlēties. Tātad grozījums 36 par, pret, apturis pieņemts, 38 par, pret, apturis pieņemts, 39 par. Trīsdesmit deviņi par, pret, apturas noraidīts, četrdesmit par, pret, apturas noraidīts, 41 par, pret atturas pieņemts, 12 par, pret atturas pieņemts, 13 par, pret atturas pieņemts, 42 par, pret atturas noraidīts, 1 par, pret atturas pieņemts, 14 par, pret atturas noraidīts, 2 par, pret atturas pieņemts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 pret atturas pieņemts. Kompromiss G par pret atturas pieņemts. 19. grozījums ar mutisko grozījumu par pret noraidīts. Tad oriģinālais 19 bez mutiskā grozījuma par pret atturs arī noraidīts. 21 par, pret, atturs pieņemts. 5 par, pret, atturs pieņemts. 22 par, pret, atturs pieņemts. 23 par, pret, atturs pieņemts. 24 par, pret, atturs pieņemts lūdzu elektroniski par visu grozīto tekstu un sākam balsot. Un pārējie var 1 plus, 2 plus, 3 plus. Tātad 37 par pieņemts. Tagad turpināsim ar 16. darba kārtības punktu Hans Pētera Mārtina ziņojums par Eiropas vidas ekonomiskajiem kontiem. Visi gatavi. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Kompromiss A par pret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 Visi nobalsojuši. Un ko dar pārējie trīs? Tātad divi par, pret, atturs, daudz. Tad pārbaudam otro grozījumu lūdzu. Okay, now what, is, what, are, what are the extras doing? Tad ko dara pārējie? Hang on, what's happened? Can we, can we, I'm, can we redo? Lūdzu, atkārtojam balsojumu. Tātad, ik viens, kuram ir kartiņa, nobalsoja, balsojums slēgts. Tātad mīnus un trīs papildu, tātad, nu, paliek mīnus. Turpinam ar 17. grozījumu par pret atturs pieņemts. 3. Divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim, ja jūs to tā vēlties. Tātad par otro daļu ko dara pārējie bez kartiņām, tātad 18 pret 18. Noraidīts. Neizšķirts, tātad noraidīts. 16. grozījums. Tātad 16. atkrīt, jo tas bija pirmajā daļā. 4. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 18 par, pret atturas pieņemts, kompromiss D par, pret. Tautas partijas grupa nebalso, jūs atbalstat. Tātad pieņemts. 22. grozījums par, pret atturas pieņemts, kompromiss E par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas. Vai tautas partijas grupa var pateikt, vai ir par vai pret sestajā? Par. Tad skaidrs. 23. Par. Tātad 23 ar mutisko grozījumu par pret. Tad es nezinu, pārbaudīsim 23. grozījumu ar mutisko grozījumu. Okay, so everybody voted. Visi nobalsojuši. Balsojums beidzies. Pieņemts. Galīgais balsojums par tekstu elektroniski lūdzu. Viens papildu, tātad divi papildus, trīs papildus par. Balsojums beidzies. 37. Apsveicam referentu.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 Right, colleagues, I, I apologize. Atvainojiet, kolēģi, esmu apslimusi tādēļ nodošu priekšsēdētāju sēdekli, tā kā visi priekš, vicepriekšsēdētāji ir devušies projām, tad šo sēdi vadīs Lulingas kundze, kura sēdēs manā vietā. Un cerams, ka mēs tā varēsim strādāt, jo citi nav ieradušies. C'est pas la première fois. Hein? Déjà pendant les anciennes législatures. Nav jau pirmā reize, kad es šeit sēžu arī iepriekšējās reizēs. Um, esmu vadījusi šādas sēdes, saka Lulīngas kundze, nav nekādu problēmu. Tad, nu, pieķersimies pie grozījumiem. Uh, Runa ir par Gozes kunga ziņojumu par kredītreitiņu aģentūrām. Gozes kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēnētāji. Nu, es pat teiktu, eks-priekšsēdētājs kundze, priekšsēdētāji, saka, lai Gozes kungs ieslēdz īsto mikrofonu. Tātad turpinam darbu. Mēs pārbaudam grozījumus. Regulā par kredītreitingu aģentūrām ir grozījumi apmēram 100, dažreiz ir daudz vairāk, un šī situācija nav tik traka. Šis auto jautājums mums nodarbina jau kopš 2009. gada, un Runa ir par Eiropas kredītreitinga aģentūru uzraudzību. Šeit bija iniciatīvas ziņojums, kuru Finka kungs sagatavoja. Runāt par šīm kredītreitinga aģentūrām. Viss šie jautājumi ir jāpārbauda šajā iniciatīvas ziņojumā. Komisija no savas puses arī izsniegs regulas priekšlikumu 2011. gadā. Tas notiks pirmajā gada pusē. Vēlos atgādināt, ka tikos ar ēnu referentiem un cenos, centos panākt kompromisus par galvenajiem grozījumiem. Mums, protams, nav daudz laika. Ir paredzēta vēl viena. Vēl viens lasījums 8. novembrī un 9. novembrī, ja tas būs nepieciešams. Tas notiks Briselē. Šodien Ekofin priekšsēdētājs paziņoja, ka šo regulu jānoslēdz vēl pirms Beļģijas prezidentūras beigām. Jautājumi, par kuriem runā šajos grozījumos, šos grozījumu priekšlikumiem ir ļoti dažādi, kā piekļuva informācijai, 8.1, 8.1b punktos, un par piekļuvu informācijai vienmēr runa ir par caurskatāmību. Ir paredzēts, ka informācija par emitentiem ir jānodrošina aģentūrām, kopš uh, tie piedalās tirgū. Uh, šī informācija tad ir jānodrošina drošā ceļā. Šeit pastāv vēlmes grozījuma formā ar mērķi, lai mēs paturētu šo sistēmu, taču lai tās aģentūras, kurām tiks piešķirt piekļuvu šai informācijai, uh, ka šeit ir jāatklāj konkrētas procentu likmes, piemēram, Pitelekungs to vēlas citi, izvēlās 8a un b pantu izsvītrošanu, citi atkal iesaka. ka vajadzētu veikt izmaiņas ar iniciatīvu ziņojumu, kā to dara Klenca kungs. tiek pausts priešlikums arī paust struktūrēt informāciju visai sabiedrībai. Šeit ir ļoti dažāda prasības, vēlmes, ļoti sarežģīts jautājums, jo emitenti nevienmēr vēlas atklāt eh, un nevienmēr vēlas būt spiesti atklāt konkrētu informāciju tirgu saistībā ar šādu informācijas sniegšanas eh, pienākumi, taču kredītreitinga aģentūras var vēlēties, lai šāda informācija tiktu sniegta. Uh, ir zināms aprindas, kuras atkal vēlas iegūt konkrētu informāciju, konkrētu piekļuvi. Noteikti nav neviena kredīta reitinga aģentūra, kurai varbūt ir kāds monopols kādā sektorā, un viņi nepiekrīstu, ka informācija tiek šķī, piešķirta citiem. Tiek izteikts priešlikums izveidot attiecīgu institūciju, kur varētu diskutēt un izskatīt Eiropas uzraudzības iestādes pilnvars un iespējas. pastāv vēlme, lai tieši Eiropas vērtspapīra uzraudzības iestāde būtu daudz cārskatāmāka un ka šī informācija ir jāsniedz. Nedrīkst tik pāršniek arī 10% no rītīga aģentūra, instrumentu portfeļa, citi vēlas citus procentu likmes. Uh, ir grozījumi, kā ir jāiesniedz gada ziņojums, kurus saņem arī padomi komisija un parlaments par jaunu līdzekļu izvērtēšanu, par aģentūru darbinieku izvērtēšanu. Un tad mēs domājam, vai pietiek ar šiem uh, finanšu resursiem un darbiniekiem šajā institūcijā, lai tā varētu pildīt nākotnē nepieciešamās funkcijas. Un šeit mēs vēlamies lielākus finanšu līdzekļus, lai uzdevumi tiktu izpildīti. Ir, protams, vēl arī pārējais posma noteikumi, kurā tiek dibināta Eiropas uzraudzības iestāde un kur tai būs iespēja uzsākt darbu. Šis pārējais posms tam jāno, jābūt nu, vairāk. To jānodefinē daudz skaidrāk. Tas ir svarīgi arī trešo valstu kredītu reitingu aģentūrām, kur nepastāv šādi uzraudzības noteikumi, kādu pastāv pie mums Eiropā. Visa šī diskusija balstās arī uz to, ka šāds jautājums ir nākuši no trešo valstu kredītreitinga aģentūrām un parlamenti ir domājuši, kā lai tiek galā ar šīm trešajām valstīm un institūcijām no šīm trešajām valstīm un cik lielā mērā jāpakļauj šīs iestādes Eiropas normām. Pastāvētu divas izņēmuma iespējas. Pirmkārt, tām kredītreitingu aģentūrām tādās valstīs, kur pastāv sadarbības un uh, uzraudzības nolīgumi starp Eiropas Savienību un attiecīgo uzraudzības aģentūru konkrētajā valstī, piemēram, kā tas ir ar Kanādu. Ja kredīta aģentūra atrodas valstī, kur šāds stingra uzraucība netiek nodrošināta, tad jābūt iespējamam piemērot Eiropas Savienības uzraudzības noteikumus. Tādējādi attiecīgai aģentūrai būs jāpiemērojas Eiropas Savienības noteikumiem. Šeit īsti nav skaidrības un iespējams, ka šīs kredīta reitinga aģentūras eh, citās valstīs, trešajās valstīs varētu būt Eiropas saimnības kredīta reitinga aģentūras eh, filiālis vai meitas uzņēmumi. Kā jau teicu, šis ir jautājums, kuru vajadzētu konkrētāk pārbaudīt. Šeit īsti nav skaidrs kāda būtu patiesā problēma. Varbūt par to mēs rīt no rīta varam atrast kompromisu ar ēnu referentiem. Paldies, saka priekšsēdētāji, mēs uzsākam diskusiju par šo punktu. Klince kungs šobrīd atrodas Indijā un Balcus, Balzas kundze ir apslimusi, tādēļ šeit sēž viņas vietā. Uh, un Aldes politiskā grupa ir paziņojusi, ka politiskās grupas viedoklis būs pieejams rītdien ēnu referentu sēdē. Tādēļ tagad došu vārdu ēnu referentiem. Džanī Pitalī kungām, Kigolt kungām, Foks kundzei un Klutis kungām. Vous n'avez pas changé de sexe, ça c'est moi. Bien. Jā, Foks kundze, es atvainojos. Jā, mēs nenostāsim vīriešu pēc sievietēm un otrādi. Jā, vispirms runās pie tēves kungs. Kur jūs esat? Jā, šeit es esmu. Jā, paldies. Gozēs kungs, Gozē kungs. Es zinu, zinu, ka es viņu augstu vērtēju, eh, tikai gribēju vēl to īpaši uzsvērt. Eh, galvenokārt par eh, astoto punktu. Tur runa ir par reitinga jomu, kur nav gan vispār nekādas konkurences, kur ir runa par sankcijām, kas attiec uz 38. Gribētu vēlreiz palikt pie savu viedokļa. Jau pirmajās debatēs jau to paziņoju un uh, noformulēju grozījumu priekšlikumus 106, 112, 114, 115, kuros tiek prasīts, ka Eiropas kredīta reitinga aģentūra uh, tā saņem pilnvarojumu Eh, piemērot sankcijas, un nevis Eiropas komisija, to es prasīju, jo es domāju, ka šī jaunā institūcija, tā vajadzētu būt spējīgai efektīvi īstenot sev uzdotos uzdevumus. Šis, šī institūcija ir atbildīga par uzraudzību, jo kādai gan citai mums būtu vajadzīga šāda institūcija, ja tā nevarētu īstenot attiecīgas pilnvaras. Es domāju, arī juridiski raugoties. Tam, protams, ir jābūt labi pamatotam. Tādēļ eh, šo sankciju apjomam ir jābūt ļoti skaidri noteiktam. Kā jau teicu, juridiski to visu ir jāpamato, ko aģentūra sankciju jautājumā drīkst darīt. Kā es teicu, mēs esam vienojušies par to, varbūt, ka padome citā viedoklī, bet ne, mēs nedomājam, ka tas būtu komitejas, kom, komisijas kompetencē rūpēties par šīm sankcijām. Citādi, ko es uh, dokuments izpelnās pilnīgu manu atbalstu, kas attiec uz reitinga aģentūrām. Es domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu atsaukties uz to, ko mēs esam teikuši 2009. gadā, proti, ka mēs ejām ļoti skaidri, nepārprotam regulējumu virzienā. Ne tikai Kosēs, bet arī daudz citi deputāti parlamentā arī ir līdzīgi izteikušies. Un arī jaunākie paziņojumi Mario Draghi finanšu stabilitātes eh, iestādes eh, vadītāja eh, paziņojumi liecina par to, ka tiks izteikti priekšlikumi, kādā veidā reitinga aģentūras finanšu, starptautiskā finanšu sistēmas ietveros nākotnē, kādu pilnvarojumu tas saņēmis. Marija Dragē, viņš ir ļoti labs eksperts Tādēļ es ļoti priecājos, ka viņš strādā pie šī jautājuma. Es eh, varu tikai vienīgi izteikt cerību, ka mēs arī esam tādā pašā virzienā, kādu viņš iesaka. Gozēza kungs, vai jūs tūlīt pat gribētu atbildēt, varbūt tā būtu vienkāršāk, jo citādi mēs eh, zaudēsim pārskatu. Nē, nu, varbūt eh, atļaujiet izteikties arī citiem kolēģiem, jo visiem man nav sevišķi daudz ko piebilst. Es vismaz labprāt uzklausītu citus kolēģus. Gigolda kungs, lūdzu. Ich, ich spreche mal Deutsch. Ja. Šoreiz runāšu vāciski, negribu saspringt. Es labprāt eh, gribētu izteikt par pāris punktiem. Viens no tā, ka daži no grozījumiem, Jorgana Klūtes kunga grozījumi, piemēram, manuprāt, eh, tas attiecas uz eh, nākamo ziņojumu jomu, un līdz ar to mums uh, jau steidzamies priekšu nepieciešamām diskusijām, par kurām bija skaidrs, ka kurus mēs vienāk nevarēsim atrisināt. Tas novadīs pie tā, ka mēs principā e, vilcinātu šo uzraudzību institūcijā. Tas varbūt e, pēcināt diskusijas ar padomu un arī mūsu starpām vairs nebūtu iespējams labs risinājums. Tas nozīmē tādi priekšlikumi, kuru mērķis ir uh, ka praktiski tirgus e, regulējums ir jānosaka. Tie ir vairāki grozījumi, kuras ir tā drusku nedroši, to es arī gribētu pateikt. Grozījums 52, kurā ir teikts, ka privāta ekonomiskais operators nedrīkst sniegt viedokli par to situāciju, kādā ir demokrātiska valsts un tās maksātspēja. To es uzskatu, ka tas, tas ir tāds sarežģīts jautājums, jo principā taču jebkurām vienalga, kāds viņam būtu viedoklis, viņš var to izteikt, un vesai virkni rētīgā aģentūru, kas ir mazas. Problēma drīzāk ir tirgus varā, kas ir tikai dažu operātoru rokās. Un uh, viņi tad nosaka gaisotni visā sistēmā. Uh, manuprāt, tur drīzāk ar konkurences problēma rodas un nevis uh, principu problēma. Bet tas, manuprāt, būtu interesanti tā mierīgi paraudzīties un izdiskutēt. Gribētu pa diviem grozījumiem vēl runāt. Es domāju, ka diskusijas par to, kurš kādas informācijas saņēmis, mums vajadzētu ļoti eh, rūpīgi pārdomāt. Principā es domāju, ka šī komiteja, vismaz es to tā līdz šim esmu sapratis, ir par uh, caurskatāmies principu. Uh, Un tādēļ tā principiāli, ja tirgu vēlas atvērt, tad jau neko nevar teikt pret to, ka informācija tiek sniegta ne tikai citām rētiek aģentūrām, kā to iesaka eh, komisija, bet turklāt arī vēl komisija iesaka 10% no visas struktūrētajiem eh, finanšu produktiem ir jā. Ja, vērtē, bet tad arī šo produktu ir jāsniedz arī sabiedrībai. Es tāpēc arī domāju, uh, tas nav loģiski, ka tas tikai būtu lielajiem reitingu aģentūrām, jo, un vēl jau vairāk arī uh, nav loģiski, ka, ka sabiedrība tā ir izslēgta. Otrais punkts, kas, ko es uzskatu par svarīgu, ir jautājums, kādas ir attiecības starp uzraudzības iestādi un nacionālajām uzraudzības iestādēm. Tur runa ir par 30. pantu tur tas ir izklāstīts. Es domāju, ka tā ir loģika uzraudzības kompromisā, ka mēs aizkavējam, ka vienkārši pa pakaļ durvīm kaut galā kompetenci, kur mēs dodam Eiropas uzraudzības uh, uh, vērtspapīra tirgus iestādē. Uh, ar delegāciju palīdzību tiek atkal nonāk dalību valstu uzraudzības iestādēm. Tur ir noteikts robežas, gribētu lūgt atbalstu attiecīgajiem grozījumam, kuru es esmu iesniedzis par šo jautājumu. Labi, tik tā no manas puses arī priecājos. Uh, par interesanto un konstruktīvo uh, eh, diskusiju ar Žanu Polu un visiem kolēģiem rīt no rīta, uh, kad meklēsim kompromisu. Paldies! Paldies Gigota kungam! Tagad došu vārdu misteram Ešlī Foksam. Paldies, Lulingas kundze! Vispirms es eh, vēlētos pateikties eh, Gazas kungām par šo sagatavoto ziņojumu, un eh, es ceru, ka mēs konstruktīvi par to runāsim. Es tomēr vēlētos pajautāt par to, kā izveidojot šīs drošās mājas lapas jūs rīkosieties. Vai tiešām komisija uzskata, ka viņi kaut ko panāks ar šādu rīcību? Un otrs jautājums, cik tas maksās? jo Amerikas Savienotajām valstēm ir tāds pats straumējums, un viņi ir apgalvojuši, ka tam nav patiesībā nekādas jēgas, bet tas ir ārkārtīgi dārgi, un ir ārkārtīgi dārgi arī dabūt naudu. Patiesībā mēs šeit nerunājām tikai un vienīgi par bankām, mēs runājām par darba vietām. Un eh, vismaz pēc manām domām, uh, šī procedūra ir stipri apšaubām rakstura. Mēs uzspiedīsim milzīgas papildus maksas šādu mājas lapu izveidošanai kredītaģentūrām, jo patiesībā tā nav mājas lapas uzturēšanas izmaksas, kas ir ārkārtīgi lielas, tās ir tieši darbinieku algas, tā ir laika cena, jo ik viens dokuments, kurš tiks nopublicēts šādā lapā, tam ir jāaiziet cauri juristu birojām. Un eh, es uzskatu, ka, jā, protams, es pats, eh, es, es nedomāju, ka mums vajadzētu uzlikt juristiem papildus pienākumu, jo tam jau nekādas jēgas. Šīs kredītreitinga aģentūras neko neieliks šajā mājaslapā, ja viņas eh, nebūs to pārbaudījuši savu juristu biroju, jo pretējā gadījumā viņas varēs iesūdzēt tiesības sargējušajās iestādēs un e, diez vai varēs to visu atrasināt ar telefonu sarunu. Tātad pirms jau kas tiek nopublicēts mājaslapā, to pārbaudīs jurists. Nu, jebkurā gadījumā procedūra būs stipri apgrūtinoša un dārgi maksās. Tātad, ko es vēlētos jautāt sakarībā ar šīm jaunajām mājaslapām? Uh, Tātad vai kāds ir izpētījis, cik tas maksās, un vai kāds ir izvērtējis ASV pieredzi? Es nedomāju, ka mēs jau ko iegūsim, redzot, ka Amerikas Savienotās valsts no šiem projektiem jau atsakās. Tātad es nedomāju, ka mums vajadzētu eh, pieprasīt, ko Amerikas Savienotās valsts šeit ir darījušas. Un visbeidzot, bet eh, mūsu uzņēmumu kapitāla prasības pieaugs tieši mājas lapām, bet eh, jebkurā gadījumā šis kapitāls eh, nevarētu radīt jaunas darba vietas. Es vēlētos kolēģiem lūgt vēlreiz piedomāt pie tā, vai mums vajag šādas mājaslapas. Yeah. Merci beaucoup, Monsieur Fox. Il est vrai que les procédures euh, lourdes et coûteuses assurent quand même le plein emploi. Jā, jums pilnīgi taisnība ka tas ir ļoti darbietilpīgs pasākums garantēt eh, advokātiem darba vietas. Un tev arī ir pozitīvi rezultāti. Klūtas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, Lūnings kundze. Gribētu vispirms eh, atgādināt, ka tam visam ir vēsturisks pamats, ka mēs šeit runājam par rētieku aģentūram. Krīzes gaitā pēdējos mēnešos rētieku aģentūra loma uh, ir mm, par to pietiekami daudz diskutēts sabiedrībā, un šīs diskusijas ietvaros ja līdz skaidri kļuva redzams, kur ir metodiskās problēmas, kur ir politiskās problēmas. Tad es domāju, ka tas ir arī labi, ka tas tiek viss pārstrādāts, un uh, ko es arī īpaši gribētu uzsvērt un atbalstīt, un es domāju, tas ir politiskās grupas vārdā. Tas ir, uh, ir uh, sabiedrības uzraudzības virzienā vērsts solis, ka sabiedrība tiek iekļauta. Es domāju, tas ir progress noteikts. Uh, Kaut kā arī es gribēju teikt, ka vismaz mana partija, politiskā grupa, varbūt tas ir drusku tās diferencētas uzskats, bet mūsu partija drīzāk ir par tādu variantu, ka būtu tikai viena tāda sabiedriska rēķina aģentūra, bet droši vien, ka šeit parlamentā šāds variants negūs atbalstu. Bet, eh, ja to neņem vērā, ka mūsu mērķus tādā veidā nevarēs sasniegt, tad virziens būtībā šiem grozījumiem un uh, Žana Paula ziņojums kopumā ir uh, apsveicams. Gribētu kaut ko teikt arī par to, ko tu teici, Sven. Jautājums par kādēļ uh, vajadzētu iekļaut valstis vai nē. Ja es tagad paraugos, kādas sekas ir reitingiem uh, Spānijā, Grieķijā, Portugālē, tad es gribētu vismaz pateikt, ka tas ir neproporcionāli ietekme. Nav no, jau runa tikai par to, kā tiek pateikts, ka uh, vai nu tās ir, uh, un privātam aģentam nebūtu tiesība izteikties, bet sekas, kas tam visam ir, tās ir milzīgas varbūt ļoti postošas. Es domāju, ka tas ir mūsu pārdomu padomu vajadzētu būt, proti, ka tiem ir parlament, ja, ja nav parlamenta kontrolas iestādes, ja tās nedarbojas, tad par to var runāt, bet ir arī revizijas palātas, ir arī parlamenta komitejas, kas atbalsta budžeta procesu, kas kontrolē un uzrauga budžetu. Es domāju, ka ir vesela virkne iespēja, kādas iestādes jau eksistē, kas vienkārši šādā veidā nevar tikt aizstātas ar privātam rētīgu aģentūram. Tādēļ mūsu priekšlikums. Uh, valsts iestādes vienkārši izņemt no šī, lai nebūtu tas nenotika, kas ir noticis. Mm, jo Grieķija tika novērtēta ļoti zema un notika pārdalīšana no apakšu uz augšu, vai arī, nu, ja kādu novērtē augstāk vai zemāk. Tas jau nav reģinga jēga, tas nozīmē, ka valsts iestādes principā ir uh, sabiedrībā zināmas, tās ir caurskatāmas, ja tās darbojas labi, katra atsevišķa gadiem, protams, var izteikt kritika, bet privātajā ekonomikā to ir jāvērtē savādāk. Tur nav šāda caurskatāmība. Privātajā ekonomikā ir kredīta reitinga aģentūras, kuras ir, protams, eh, labas, ja cilvēki vēlas viens ar otru nošliegt darījumus, ka viņi var gūt eh, priekšstatu, kāds ir mans eh, sadarbības partneris, un tad privātas reitinga aģentūras, tā, protams, ir to īstais uzdevums, ar to nav nekāda problēma nav. Bet tad eh, tādā gadījumā, ja tas ir privātās aģentūras, tam ir jābūt attiecīgas kvalitātes aģentūrai un eh, ir jābūt tādai uzraudzībai, lai ne, nerastos tādu prāptumu, kāda ir bijuši pagājušos mēnešos un pagājušos pāris gados. Par citām lietām. Jau šis tas ir ticis pateikts un negribu atkārtot, varbūt vēl vien norāde. Mēs esam šeit eh, darījuši visu, lai mūsu grozījumi, lai nebūtu speciāli norādīts, vai kāds reitings ir pasūtīts vai nav īpaši pasūtīts. Ideja šiem abiem reitingiem ir tāda, ka šeit uh, tiek uh, uh nodrošināta sārskatāmība caur konkurenci, bet uh, tad jau šis mērķis īstenībā tā īsti netiek sasniegts, tādēļ mēs negribam, lai šeit nebūtu nošķīrums. Uh, vismaz sabiedrībā zināms, ka kas ir pieprasītas un ka, kas nav šādi īpaši pieprasīti un pasūtīti rēķini. Tik tā, paldies. Paldies Klotas kungu, kungam. Tie bija ēnu referenti, tagad man ir vēl viens pieteicies. Udo Būman kungs, jums tagad vārds. Paldies priekšsēdētāji. Es eh, principā piekrītu prasībai, ka mēs vispirms tagad pēc, pēc ātri, eh, cik vien ātri iespējams, vajadzētu uh, Eh, turpināt darbus, tā ir laba pieeja, un mums nevajadzēs stāties ceļā. Bet uh, es arī vienlaikus uh, nevaru atturēties no kārdinājuma, līdzīgi kā kolēģis Klūdas kungs, teikt kaut ko principiālu par jautājumu, kas būs ar uh, tālāko likumdošanu, ko mums vajadzētu darīt, kā mums turpināt attīstīt šo jomu. Gribētu šeit atgādināt uh, to, ko sāka eh, kolēģis Pitēlis kungs 2009. gadā mūsu iepriekšējā rekomendošanā no nu, mūsu politiskās grupas. Mēs savulaik vēlējāmies eh, tieši šo jautājumu gribējām uzsākt, par ko tagad tiek diskutēts, proti runāt par to, ka tirgus struktūras nedarbojas labi un pareizi. Un mēs eh, runājam, eh, šeit strādājam ar tādiem tirgiem, kas ir noteiktos varas sfērās, un īstenībā tās neveic to, kas ir vajadzīgs ekonomikā. Tādēļ ir arī ir nepieciešami šie pakalpojumi, kuriem ir Eiropas profils, šie papildus pakalpojumi. Toreiz bija diskusija, vai tās būs valsts iestādes, vai tās būs uh, ekonomikas pārvaldītas iestādes. Tur ir ļoti daudz labi modeļi, kurus varētu iedomāties, kurus šeit varētu realizēt pa šo laiku Un eh, tas ir godīgi eh, jāsaka, mēs vairs neesam vieni paši ar šādu pieeju. Arvien vairāk un vairāk eh, kolēģi ir no tautas partijas, kas arī tā uzskatījies, tā uzskata, piemēram, Ferberkungs ir izteicies līdzīgi. Pat Aldis politiskajā grupā um, esmu dzirdējis kolēģi izteikumus, kas arī izsakās līdzīgi, ka kaut kas ir jādara. Uh, Mēs uh, to visu atbalstām, bet mēr, mēs vēlamies arī kolēģiem atgādināt, ka vairākums no tautas partijas un liberāļiem 2009. gadā to nobalsoja tā, ka tas neizgāja cauri vecajā parlamentā, un tas ir īstenībā īstais iemesls, kādēļ mēs neesam tikuši tālāk mūsu iepriekšējā likumdošanas procesā, kad mēs ne tikai devām uzdevumu, uh, gribējām dot uzdevumu komisijai pārnāt par to, ko varētu darīt, bet ar, arī, kad mēs konkrēti vēlējāmies uh, veikt pasūtījumu. Es atceros, uh, ka palaidām garām šo iespēju, un es ļoti vēlētos, lai mēs ar lielu vairākumu šajā komitejā uh, nākamajos likumdošanas procesos, mē, lai mēs varētu spērt pāris drosmīgākus soļus. Lai mēs beidzot, Gigola kungs jau eh, pieminēja šo tirgus infrastruktūras politiku, lai mēs varētu tad labāk piedāvātāju struktūru radīt, eh, kas mums palīdzētu tikt priekšā tirgus apstākļos. Eh, paldies, Bulman kungs. Es gribēju tikai teikt, ziniet, laikam tautas partija un liberāļi rīkoši līdzīgi, kā teica Adenauers kad viņam izteiks pārmetumus, eh, ka viņš mainīja savu viedokli. Eh, viņš teica, kurš gan man varētu aizskavēt kādu dienu kļūt gudrākam. Bomankungs, jā, es to visu uh, apsveicu un atbalstu, es gribu arī kļūt katru dienu vien gudrāks. Jā, paldies, saka priekšēdētāja. Nē, esmu, laikam, vairāk nevis nav pieteicies. Gribētu dot vārdu Gozes kungam, lai izteiktu uh, Eh, noslēdzošo komentāru. Jā, paldies priekšādātāji, kundze. Es eh, kolēģiem, eh, es ļoti uzmanīgi klausījos, ko kolēģi teica, kas man pārsteidza. Īstenībā ļoti maz, jo es pastāvēju, ka esmu kontaktējies ar kolēģiem un runāju, un es konstatēju, ka viņi to būtībā atbalsta. Ja mēs paraugāmies pagātnē, varbūt, ka mēs toreiz negājām pietiekam tālu, bet Nebija risinājumi, kas eh, toreiz guva visu piekrišanu, un dažos punktos ar šo iniciatīvas ziņojumu eh, mums būs vēl jārisina daži punkti. Tas nemaz nebūs tik vienkārši, piemēram, par eh, valsts parādu. Udo noteikti atcerēsies, ka mēs parlamentā mums vienmēr ir, eh, jebkurā gadījumā izdevies eh, nodarbināt šo uzraudzības iestādi. Komisija nemaz negribēja šķerties klāt tādā lietā. Prezidentūra un padoma arī par to neko negribēja dzirdēt. Viņa teica, ka tas mums nav iespējams. Labi, bet mēs tik un tā to ieteicām un pateicoties kolēģiem šeit komitejā, mums izdevās uzsākt likumdošanas iniciatīvu komisijā ar šādu uzraudzības pakoti, paketi un uh, mēs, kas palikām pie šī jautājuma, mēs konstatējam, ka mums ir izdevies dibināt uzraudzības iestādes un trūkst pagaidām uzraudzību pārreitīgu aģentūrām. Tā kā mums ir izdevies kaut ko izdarīt, tādēļ es uzskatu, ka būtu labi, ja uzraudzības jautājumi tiktu atšķirti no citiem jautājumiem. Ļoti uzmanīgi klausījos, rīt mēs vēlreiz mēģināsim uh, to visu kaut kādā veidā apkopot un tādā veidā radīt e, efektīvu regulu, kas radīs tādus noteikumus, e, kas vairs nepieļaus šādu vaļīgu pieeju un e, kur būs uzraudzījuma kontrola, bet nedrīkstētu aizmirst, ko mēs 2009. gadā jau arī gribējām, proti patiesi Eiropas uzraudzību. Šis mērķis ir tāds, ka mums nevajadzētu no tā novirzīties. Ja tagad daži saka, nu jā, ir jau dažādas vietējās eh, rētieņa aģentūras, un vienalga reizdosies to visu noregulēt. Manuprāt, mums ir ļoti daudz jādaliģē uzdevumi. Tur ir ļoti precīzi uzdevumi jāizvirza, tad tie jāuzliek attiecīgām institūcijām. Tātad šīs uzraudzības uzdevums sankcijas uzraudzība. Rīt mēs konsultēsimies, un 8. novembrī, ja nemaldos, mēs ziņosim par rezultātiem. Priekšādātāji, paldies! Mēs ceram, ka arī personālā nozīme tur būs tik eh, labi viss eh, darbosies iestādē, ka tā varēs īstenot savus pienākumus. Vairāk neesmu pieteicies, eh, komiteja rīt balsos par atzinumu, par laika punktu, es jau teicu, būs arī otras debatas par grozījumiem. 8. novembrī tas būs. Balsošana pati notiks 9. novembrī. Plenārsēdē šis ziņojums ir plānots uz decembri Strasbūrā. Jā, tad visu labu jums, Gozes kungs. Vēlam veiksmi jums jūs turpmākajā darbā. Labi, tagad mēs varam pāriet pie 18. darba kārtības punkta. Tas ir uh, mūsu drauga Derka Jana Epinga kunga ziņojums. Viņš jau ir rakstījis arī lieliskas grāmatas arī par mani. Es nezinu, vai jūs to zināt. Šeit ir runa par um, 2009. gadu ziņojumu par konkurences politiku. Šeit ir eh, atzinumi no Rūpniecības komitejas, no NVI, IMCO, transporta kultūras komitejas. Šīs komitejas ir izstrādājušas atzinumus. Mēs pārbaudīsim grozījumus. Tagad referēna kunga, nes tagad vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ka jūs devāt man vārdu. Runājot par 2009. gada ziņojumu par konkurences politiku, es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz eh, grozījumu skaitu. Līdz šim ir iesniegta 95, un patiesībā liela daļa no tiem ziņojumu uzlabos. Un tomēr ir gadījumi, kad varbūt vajadzētu šos grozījumus apvienot, sagrupēt un konkretizēt. Pie tam man liekas, ka ir vairāk no grozījumiem, kur neatbilst konkurences politikas virsrakstam. Un pie tam ir tāda grozījuma, kur teksta redakcija nav īpaši skaidri formulēta. Jo sanāk tā, it kā mēs lasītu krievu noveli, es tikai gribēju visiem pateikt, ka krievu romāni parasti ir ļoti komplicēti. 1, 5 un 6, kā arī jaunais apsvērums 13. un 14. kur iesniedz Kareņkungs. kungs Šie grozījumi nāk klajā ar jauniem elementiem. 7. un 8. grozījumi vismaz pēc manām domām ir neadekvāti konkurences politikas aspektā, jo tajos runa iet par valsts finansējumu izvērtējumu un arī sarunas par taupības pasākumiem publiskajā sektorā. Runājot par ekonomiskās uzraudzības pakotnes e, ziņojumiem, par kuriem mēs runājām šobrīd, un vairāk citi ziņojumi, kuros runa iet par mikroekonomisko līdzsvaru, arī tajos runa iet par mūsu diskutējumiem jautājumiem. Vairākos grozījumos ir iekļauta parlamenta prasība saņemt vairāk informācijas no komisijas, kas attiektos uz konkrēto sektoru. 15, 16, 19, 29 un arī pēdējie seši grozējumi, tā tad mēs varētu tos nedaudz pārformulēt un iekļaut grozējumos pieminētos komentārus ziņojumā. Piecos grozījumos runa gāja par pagaidu ietvara atcelšanu. Un šajā jautājumā tiešām komitejas deputātu viedokļi atšķirās. Piemēram, Esājas kundze vēlētos, kundze šeit nav, pēc iespējas ātrāk atteikties no šiem grozījumiem. Švarca kungs runāja par grozījumiem, un man nebija skaidrs, kā tad riktīgi. Tātad viņš apgalvo, ka ilgākā laika periodā būtu jāatsakās no šādiem pa pasākumiem īpaši mobīlajā sektorā. Un ir atkal deputāts, kurš iestājas par pilnīgi pretēju notikumu attīstību, ņemot vērā Vācijas automobiļu ražotāju intereses. Šā iemesla dēļ mums būs jāizstrādā kompromiss. Līdz ar to es vēlētos apvienot likviditāšu atbalsta grozījumus, un tas attiecās uz grozījumiem 39, 40, 42, 52 un 53. To jau mēs dzirdējām uzklausīšanā ar Lamberta kungu. Uh, Un eh, patiesībā es domāju, ka varbūt mums vajadzētu mēģināt rast kompromisa grozījumu, jo ir ārkārtīgi daudz grozījumu par to pašu tēmu, un tajos ir izteikts līdzīgas bāžas. Runājot par komisijas darbu, tad arī šeit droši vien būs iespējams rast kompromisu. Es personīgi uzskatu, ka 67. grozījums, ko iesniegus Infelds kundze, ir iespējams runāt par izvēles instrumentiem. Katrā ziņā tas ir ārkārtīgi labs e, teksts, un es uzskatu, ka Infelds kundze iesniegtais grozījums ir labāks nekā mans sākotnējais teksts. 23 un 24 grozījumu sakarā par DG kompetenci cilvēku resursiem. Es uzskatu, ka sākotnējā teksta redakcijā tas viss jau ir pateikts un nevajadzētu tālāk griezties. Es nedomāju, ka tas ir parlamenta kompetencē vai vēl jau vairāk mūsu komitejas kompetencē runāt par šī ģenerāla direktorāta cilvēku resursiem. Citi grozījumi arī ir samērā iluzori, un tomēr 57. grozījums, kur iesniedz prasēdokungs, tam es piekrītu. Lielākā daļa no grozījumiem tomēr vēlas nākt klajā ar jaunu punktu ieviešanu ziņojumā. Piemēram, ir paredzēts, lai komisija veiktu krīzes izvērtēšanu un balstoties uz patreizējiem grozījumiem. Ir vairāki grozījumi, kuri vēlas koncentrēties uz teksta politiku, uz nodokļu politiku, es atvainojos, un netik daudz uz konferences politiku. Šā iemesla dēļ 27. Griez, grozījums, ko iesniedz Lamberts kungs, vismaz pēc manām domām, labāk būtu tomēr piemie, piemērots vidas politikā vai nodokļu politikā, piemēram, savalkot abas kopā sanāk zaļais nodoklis. Uh, 60. grozījums runā par patreizējo mūsu mandātu un tā ietvaru. Runājot par energosektoru, tad konkurence energosektorā ir ļoti augsta prioritāte mūsu komitejai, un tomēr it, Kohmērits kundze jau ir sagatavojusi ziņojumu itra komitejā. Un šajā ziņojumā šis viedoklis jau parādījās, un tomēr bija tādi deputāti, kuri vēlējās to tomēr vēl uzlabot. Es uzskatu, ka visus šos eh, grozījumus vajadzētu savilkt kopā un izveidot kompromisa grozījumu. Runājot par citiem netik bieži pieminētiem jautājumiem, runa iet par vispārējā, vispārēju interešu pakalpojumiem. Tas ir 62. Lamberts kunga grozījums, kurš tiešām ir spēcīgi savilkts kopā ar konkurences politiku, bet par Sēdo kunga grozījums ir netik strikts. Par Seido kunga grozījums 21 un 22 īpaši uzsver konkurences politikas decentralizāciju. Es piekrītu Lamberts kungam, ka konkurence izēja materiālu jomā ir ārkārtīgi būtiska ne tikai no zaļās ekonomikas viedokļa raugoties, bet arī no citiem viedokļiem. 26. grozījums, jā, un ir vēl citi Lamberta kunga grozījumi, ja pareizi atceros 28 kurā runa iet par standartiem tehnoloģiskajai attīstībai, un 62. grozījums, kurā runa iet par izkropļojumiem. E, tomēr es nedomāju, ka vajadzētu lūgt komisijai pārskatīt fiskālā atbalsta grie, sniegšanu, un līdz ar to vienā grozījumā runa gāja par tādas aģentūras izveidu. Katrā ziņā par Lamberta kunga grozījumiem viņš ir iesniedzis veselu gūzmu grozījumu. Un jautājums ir piemēram par preču tirgu. Es uzskatu, ka varbūt šeit teksts nav tik ļoti veiksmīgs. Makartnijas kundze 19. un 89. grozījumi. Es uzskatu, ka e, runājot par viltojumiem, tad e, tur atkal ir mazliet cita situācija. E, mēs vesela virknē grozījumu parādās arī aģentūru cīņa pret viltojumiem. Un visbeidzot, vienoto maksājumu joma 76, 75 grozījumi un veseli citi. Arī šeit man ir nepieciešams paskaidrojums. Paldies, priekšstādātais kundze, tas arī viss, ko es vēlējos teikt. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums izdosies rast kompromisu pilnīgi visās jomās un izdosies rast adekvātu tekstu ziņojumā. Paldies. Tagad. Uh kolēģis, un arī no tautas partijas arī kolēģis vēl runās. Paldies, arī es piekrītu referentam, un es arī esmu izlasījis pilnīgi visus grozījumus no politiskajām grupām, un es nezinu, kāpēc, es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc mēs nevarētu vienoties. Tātad tādā ziņā es piekrītu Derkam, jā, varbūt ar Lamberts kungu mēs varētu diskutēt, un tomēr es nedomāju, ka tā būs lielākā problēma un ka tas mums izraisīs problēmas. Tā tad eh, es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kuri ir iesnieguši grozījumus. Paldies! Es neko vairāk neteikšu. Uh, Jā, paldies. Tad ēnu referents no sociālistu podkās grupas Sančes Pusēto. Bumakungs viņu pārstāvēs. Paldies, priekšādātājs kundze. Es esmu aizstāju Sančes Prezēto kungu, kā jūs jau pieminējāt. Uh, viņš nav bez intereses, tieši otrādi, ka šie dokumenti viņš Indijā pārstāv mūsu komiteju. Tas ir iemesls, kādēļ viņš šodien nav klāt. Antolīns uh, ļoti precīzi to paraucīsies kolēģi Epingu, paldies jums par jūsu priekšlasījumu un arī par grozījumu vērtējumu kopumā. Ir šādi bloki ar grozījumiem. Tas arī būtiski kaut kādas idejas, ko gribētu teikt par šo ziņojumu. Pirmkārt, vajadzētu konkurences eh, tiesībās, vajadzētu ņemt vērā modernizācijas tendences. Tur ir par uzņēmumu saplūšanu, par enerģētikas sektoru. Uh, par informāciju tehnoloģijas sektoru. Tur ir ļoti liela joma, eh, ļoti daudz grozījumi par to noformulēti. Un eh, Eiros parlamenta loma, tas balstās arī uz jaunām idejām, tur ir iesaistīts jaunas idejas. Protams, ka mēs vēlamies arī mūsu pozīcijas attiecīgās konkurences ziņojumos vairāk eh, pasvītrot, jo nevar jau būt tā, ka komisija šeit viena pati rīkojas neņemot vērā vēlēto parlamentu deputātu atbalstu e, pret trasta regulējums. Mēs nevēlamies e, atkārtot ASV kļūdas un bezdarbīgi norūkoties, kas notiek šajā sektorā. Šeit ir nepieciešams dialogs, tiepaši pie mums komitejā. Mēs zinām arī, ka pagātnē tā ir bijusi tāda ļoti aktuāla tēma. Mēs mēģināsim tādā koleģiālā garā turpināt diskusijas, kāds varētu būt saprātīgs risinājums runājot par finanšu pakalpojumiem, banku glābšanas eh, schēmām, tur, protams, ir jāparaugās, eh, lai nebūtu konkurences kropļojumu. Gan eh, situācijā, kad notiek iejaukšanās, vai arī uh, tieši otrādi darbības pārtraukšana. Jā, šeit uh, vispārīgās intereses, sabiedrības intereses dienesti tam, protams, būs eh, centrāla nozīme tirgu, lai sasniegtu apmienošu rezultātus. Arī konkurences ziņojumā tam vajadzētu būt būtiskam jautājumam. Edinkungs, jūs teicāt, ka ir arī citi interesanti grozījumi no kolēģa Lambertsa kunga un citiem. Mēs eh, precīzāk to paraudzīsimies un mēģināsim konstruktīvā garā kopā ar jums eh, atrast konstruktīvu risinājumu. Lielas paldies! Bulman kungam. Un eh, tālāk uh, eh, Intfelds kundze no liberāļiem. Paldies, priekšstādātais kundze, un es atvainojos, ka ierados mazliet novēlot uz šīm debatēm, bet eh, tieši tā kā jums man ir jāskraid starp dažādām komitejām, delegācijām un citiem uzdevumiem, un es mēģinu tiešām būt vairākās vietās vienlaicīgi. Uh, Viena piebilda, bet tā būs tādas vispārīgākas, tādas, jo esmu pārliecināta, ka mums būs iespēja šos grozējumus sīkāk izskatīt. Būs tādi, kurus atbalstīsim, būs tādi, kurus ne, un tomēr. Es domāju, ka mums vajadzētu izskatīt eh, šī, šī uh, ziņojuma nolūku. Uh, Katru gadu mēs sagatavojam ziņojumu par konkurences politiku, un katru gadu parlaments stundām debatē par to, kādas ir mūsu idejas, domas un cerības konkurences politikas sakarā. Un tad eh, komisārs apnāk, pasmaida un dara tālāk, kā pašam vai pašai patīk. Ir tādi, kuri atbalstam komisāru, mana politiskā grupa parasti atbalsta komisijas nostāju. Uh, bet eh, laikā, stundā, kad mēs runājam par ekonomisko pārvaldību, kad mēs runājam par ciešāku sadarbību, kāpēc mēs esam nonākuši situācijā, kurā ir tik ārkārtīgi maz politiskas leģitimitātes konkurences politikas diskusijā? Kā jau es teicu, mana politiskā grupa parasti atbalda, atbalsta komisijas ieņemto nostāju, un tomēr es nezinu, nevienu valdību, nevienu dalību valstu parlamentu, kuri ekonomisko politiku sagatavo nedomājot par konkurences politiku. Līdz ar to es atvainojos. Ņemot vērā to, ka mums ir vesela virkni līgumu, kas jāpilda, un līgumi jau nemainās eh, vienā stundā, pie tam ir tādi, kurus mēs nedz taisamies, nedz arī varam mainīt. Un tomēr es uzskatu, ka šīs debatas galvenajam kodolam ir jābūt tādam, ka komisija vēlas izpētīt un izanalizēt Eiropas parlamenta rekomendācijas, un ja komisija to nedara, tad vismaz komisijai detalizēti ir jāpaskaidro, kāpēc. Pēdējos gadus mēs esam visu laiku pieprasījuši komisijas analīzi, un komisija nekad to nav darījusi, un es tiešām ceru, ka komisija ar tādu nāks garā galā vaļā šogad, jo ja jau nav nekāda sadarbības ar komisiju, tad patiesībā visa šī darbība atgādina tādu bezjēdzīgu ņemšanos. Paldies, Intveldes kundzei. Jā, diemžēl līguma nu ir tāda, kā tie ir, bet es ceru, ka jūsu uh, vēstījums Ramonis kungam tiks nodots tālāk un ka viņš uh, jūs uzklausīs. Bet nu labi. Es domāju, ka ģenerāla direkcijā konkurences gādē tas tiks risināts. Vienkārši lūkšu novadīt to tālāk attiecīgam komisāram. Nu labi, tagad Lamberts kungs no zaļajiem, arī viņš ir ēnu referents. Jā, paldies priekšādātais kundze. Paldies, Sofija. Nu jā, jebkurā gadījumā mums ir lieliska iespēja runāt interesantā gaisotnē par interesantu tēmu ar interesantiem cilvēkiem. Paldies par, eh, paldies referentam par šo sistemātisko pieeju un arī par atklātību un atvērto nostāju. Daudz grozījumu ir tikuši iesniegti. Protams, ka jums ir pilnīgi taisnība. Varbūt, ka ne visi šeit varbūt nav tik nozīmīgi, bet. Small... Mūsu izpratne ir tāda, ka tā ir ārkārtīgi neliela nodaļa, un mums vajadzētu pārbaudīt faktus, vai mēs tos pareizi saprotam. Uh, un tad mums vajadzētu pārbaudīt, vai tiešām mēs esam pietiekami pie tā strādājuši, un ja tas vairs tā nav, tad mēs varam izmainīt savu viedokli. Tā ir mūsu pamatnostāja, jo mēs uzskatām, ka negodīga nodokļu politika ir jāizskauž. Montī ziņojumā jau tas parādās, un katrā ziņā uh, negodīga nodokļu politika nepalīdz iekšējam tirgum. Tātad vispirms mums ir jāapkopo fakti, pēc tam tie jāizanalizē un tad jāsaprot, kas mums ir adekvāts un nē. Un šajā ziņojumā es vēlējos vienkārši uzsvērt konkurences politiku, konkurences politiku nodokļos. Runa pat neiet par harmonizāciju vai nē. Es vēlētos, lai mēs neizšķērdētu iekšējā tirgus resursus nevajadzīgi. Es nezinu, kā mēs tālāk turpināsim debates, vai mums būs ēnu referentu tikšanās, vai divpusē, vai jūs nāksiet klajā ar, konkru, ar konkurences grozījumiem. Nezinu, kā ir tālāk. Merci, Jā, paldies. Jā, mēs tagad uzklausīsim uh, referentu vēlreiz. Mēs esam. Ir vēl viens ēnu referents no gojas, bet viņš nav klāt. Tādēļ tagad Andrijas Švābam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms gribētu, protams, pateikt eh, paldies eh, referentam par šo detalizētu pārskatu par atsevišķiem grozījumiem, un viņš nedz arī vērtējumu par grozījumiem. Viņš sākumā par 33. grozījumu, kur es iesniedzu, izteica tādu samērā kritisku vērtējumu, bet es patiešām domāju, ka, ja pasaukumi valsts atbalstam ir uh, nepieciešams kaut kādu konkrētu laiku, tam kaut kāda ir jābeidzas. Teksts ir tā domāts, kā tas tiešām ir uzrakstīts. Bet es gribētu varbūt eh, par citu grozījumu. To iesniedz eh, kolēģa Intfeldes kundze. 67. grozījums. Es gan referents, gan es uzskatu, ka tas ir daudz labāks nekā pats ziņojums tajā vietā. Un daļai tas ir pamatojas to, ko mēs eh, pagājušā gadā par 2008. gada konkurences ziņojumu jau teicu Tur es arī biju referents. Patiešām tā ir, ka katru gadu mēs par konkurences tiesību attīstību katru gadu šeit runājam un par to risinām, un uh, katru gadu nāk konkrēti politiski viedokļi, un uh, komisija to vienkārši var turpināt, ko pagājušajā gadā arī darījusi, un uh, nekad nav tā sniegusi, tā, nav jāsniedz tā konkrēti detalizētas atbildes uz ziņojumu jautājumiem. Uh, Eh, manuprāt, arī no pēdējā ziņojuma palikuši neatbildēt jautājumu. Arī Infelds kundzes to norāda, ka mēs atkal tos uzdodam un paliekam pie tā, ka tie līdz pat šodien nav sniegt atbildi. Ir īpaši 67. Jaut, eh, grozījums, un tur ir jautājums par to, kā, kā regulu eh, pielāgo 2003. gada, kur ir runa par. Es negribu teikt, ka tas nav leģitīmi, kolēģi Infeldes kundze, bet vispirms nepieciešama, eh, nepieciešams reformas. Jautājums par reformu nepieciešamību attiecībā šo regulu komisija to līdz šim nav tā īsti norādījusi vai, vai pieņēmusi. Tur nekas nav noticis īstenībā. Vajadzētu šo vēlreiz jautāt par to, jo raukoties uz uh, Eh, ekonomiskajām reformām un krīzi, to nevar tā pieņemt, ka noteiktas jomas konkurences politikā vienkārši netiek eh, risināti. Protams, ka ir skaidrs, ka noteikumi, kas bija 2003. gadā, vienkārši toreiz tā bija. Komisija, es, es to tā interpretēju, baidās, ka ja šeit uh, Eh, pavērsies eh, šī regula, pavērsies spējas, tad dalībvalstis viens pašas ar komisiju būs eh, kompetentas izdot likumus, un Eiropas parlamentā nebūs lemšanas spējas, kā šeit uh, tas vajag novest pie strīgie, strīdiem, bet eh, mums tomēr nevajadzētu novērsīties no ceļa un vajadzētu runāt par reformu nepieciešamību. Ir arī joms, kas ir steidzami jāreformē. Komisārs pats uzklausīšanā šajā komitejā teica, ka viņš eh, attiecībā uz šiem saucamiem monoproduktiem, tīpaši maziem vidēju uzņēmumu, un arī tur ir grozījumi par šo jautājumu, kurus num numurs es no galvas neatceros. Varbūt, ka referents to zinās. Uh, tur ir īpaša uzmanība nepieciešama un arī visa šī procedūra, kā noteikt eh, augstas naudas sodus, tas viss ir jāparaugās no, jā, no jauna. Tad es priecātos, ja referents būtu gatavs dažas no šiem punktiem, kas bija pagājušajā gadā iekļaut, un droši vien, ka arī aizpagājušajā gadā vienkārši atkal iekļautu no jauna, un lai komisiju piespiestu kaut kad atbildēt šiem jautājumiem. Bet citādi es uh, esmu gatavs eh, tiem eh, kompromisiem, ko vēlējās referenta kungs. Jā, paldies. Vairāk neviens nav pieteicies runāt, tādēļ gribētu teikt Infeldes kundzē, ka tagad ir kāds komisijas pārstāvis, eh, ka jūs varētu vēlreiz atkārtot jautājumus. Un tad es varētu dot vārdu. Vai jūs vēlaties to vēlreiz? Nē, es varu dot vārdu referentam, jo mans jautājums bija ļoti, ļoti vienkāršs. Proti brīdī, kad komisijai ir ekskluzīvas mandāts konkurences politikas veidošanā un uzraudzīšanā, pat šādā brīdī, kā jau es teicu, es uzskatu, ka situācijā, kurā mēs izskatām ekonomisko pārvaldību Eiropas Savienībā, konkurencē ir jābūt loģiskam ceļa stabiņam, un pat šādā šķautnē skatoties, kaut arī konkurences politika ir komisijas vienreizējā kompetence, es uzskatu, ka komisijai ir savu veidu morālais pienākums atbildēt, pie tam detalizēt atbildēt Eiropas pilsoņiem uz jautājumiem, kurus uzdod Eiropas parlaments. Uh, Pie tam, kā jau es teicu, ne tikai pagājuši gadu, arī iepriekš mēs cerējām, cerējām līdz pēdējiem brīdim, kad komisija nāks klajā ar savām rekomendācijām, bet nē. Un ja jau komisija to nevēlas, tad ir jautājums, kāpēc? Madam Hamilton Vue. Es nezinu, vai jūs vēlaties uz to atbildēt. Bet, jebkurā gadījumā, jums šo vēstījumu vajadzētu uh, novadīt tālāk komisārkungam. Varbūt jūs vēlaties atbildēt tomēr? Do... Paldies! Es tikai vēlējos uh, pateikt, ka mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai atbildētu uz visiem jūsu jautājumiem. Parol, monsieur... Labi, tad vārds uh, referenta kungam. Uh, jā, es gribētu teikt referēna kungam, ka viņam ir eh, daudz kas jādara. Ir daudz eh, komerces grozījumu, vēl jums labs panākumus. Cerams, ka tas viss būs ļoti labi skaidrs, saprotams. Skaidrs, jums tagad ir laiks. 30. novembrī būs balsošana. Tagad vairs nav vairs debats paredzēts, otrs debats par grozījumiem. Noteikti jūs eh, varēsiet savu darbu norganizēt kopā ar ēnu referentiem, kas mums sniegs iespēju 13. novembrī komitejā balsot par to. Tagad jums vārds. Paldies, priekšstādātājs kundze. Izskatot Būman kunga teikto par Persedo kunga teikto, runājot par vispārīgās intereses pakalpojumiem, tad tie ir ārkārtīgi svarīgi jautājums ir vairāk par pareizu terminoloģiju. Uh, Arī uz Lamberta kungu tas attiecās, un, protams, ka mēs mēģināsim tekstu padarīt pēc iespējas īsāku, saprotamāku un skaidrāku, jo, jo teksts kļūst neskaidrāks, jo tas kļūst nesamot, nes, nesaprotamāks. Intfelds kundzei es vēlētos atbildēt, patiesībā es jau to atbildēju, bet jūs tad nebijāt vēl ieradusies. Es vēlējos jūs apsveikt ar 67. grozījumu, jo, kā jau es teicu, jūs iesniegtais teksts ir daudz labāks nekā manas sākotnēji sagatavotā teksta versija. Un patiesībā tas arī atbild uz Švāba kungu uzdotajiem jautājumiem, vai ir nepieciešama papildus analīze, vai ir nepieciešams analizēt to, kas mums jau ir zināms. Tā tad jā, tekstam ir jābūt ar jēgu. Lamberts kungam es vēlētos pateikt, ka vai vajadzētu izveidot nodokļu nodaļu. E, es jau gribēju teikt, ka tāda ir, bet tā sastāv, tajā darbojas tikai pāris cilvēku, un es nezinu, ko viņi tur dara ar kafiju un lasavīs. Nu, lieliski, jā. Tātad mums ir jānoskaidro, vai ir šāda nodokļu nodaļa un kā tā darbojas. Atbildot Švāba kungam, uh, par grozījumiem iespējams, ka tulkojumā ir ieviesusies kļūda, un eh, tur ir vārdi ilglaicīgā laikā paredzēti pasākumi un tā tālāk un tā tālāk. Es piekrītu jums, Švāba kungs, švāba kungs ka pagaidu pasākumiem ir jābūt pagaidu pasākumiem gan pēc rakstura, gan pēc laika. Uh, Tad Esājas kundze savos grozījumos saka, ka šiem grozījumiem, ir, ka šim laikam ir jābeidz pēc iespējas ātrāk, ko nozīmē pēc iespējas ātrāk, es nezinu, bet tiešām pagaidu pasākumu nedrīkst turpināties bezgalīgi. Visbeidzot, par procedūru. Es vēlētos uzaicināt uz sanāksmu ēnu referentus, lai runātu par jautājumiem, kuros mums būs iespēja vienoties par kompromisu un kuros nē. Jā, un tad mēģināsim formulēt kompromisu grozījumu tekstu, kā tas konkrēti skala, skanēs. Par visu pārējo godātā priekšsēdētājas kundze. Komisāra, sarunām ar komisiju es ļaušu uzstāties Intfeldes kundzei. Jā, liels paldies. Varbūt, ka komisija varētu tagad sniegt atbildi uz konkrēto jautājumu, vai būs tāds nodokļu atbalsts. Eh, varbūt jūs varētu atbildēt tagad uz jautājumu. Uh, oui, il existe bien une unité, mais elle ne s'occupe pas. Jā, uh, tas nav tikai nodokļu uh, eh, atbalstiem. Tur ir arī citi jautājumi, kas tiks uh, iekļauti, piemēram, skobor divreiz gadā, un arī nodokļu aspekti tur tiks padziļināti. Tur jūs varat izlasīt arī presē, starp citu. Tur būs eh, arī noteikts atbalsts atsevišķās valstīs, par kuriem ir diskusija, un eh, komisija dienas tur ir aktīvi. Gribētu vēl arī uzsvērt, pat labi, ja šāda eh, vieta, šāds, šāds centrs, šāda iestāde nebūtu, tad komisija vienalga pārbauda visus atbalstus, vienalga kāda veida atbalstus arī nebūtu. Paldies! Jā, ja mēs tagad par to runājam, gribētu vēl piebilst. Jūs teicāt, pat tad, ja nebūtu šādas uh, vietas, mēs tik un tā parūpētos, bet jūs jau nevarat arī ignorēt, ka tas ir ārkārtīgi augsts tehnisks jautājums. Jūs nevarat neko panākt, vai nu arī jums ir arī tiešām ļoti liels eksperta zināšanas konkrēti. Tas ir mans jautājums, cik daudz cilvēki ar kādu kvalifikāciju strādā pie nodokļu jautājumiem. Jūs teicāt, nu, labi, Tur jau nav tikai darbs pie šiem jautājumiem, bet arī par citiem, bet ir jābūt precīzam. Cik laiks ir paredzēts, lai pie šiem nodokļu jautājumiem strādātu, uh, ko varētu saprast kā tādu nepieļautu atbalstu, kas pārkāp līkumus? Vai es vēlaties atbildēt šo jautājumu komisiju vai vēlāk rakstiski? Jā. Protams, tas eh, prasa, lai mēs to darītu rakstiski, jūs jautājat ļoti detalizēti. Es parunāšu ar tiem, kas atbild par šiem uh, nodokļu jautājumiem uh, un kuri tiešām strādā tikai pie nodokļu jautājumiem. Bet viss dienests, viņiem ir arī citi uzdevumi, bet uh, tur strādā eksperti pie šiem jautājumiem. Lamērts kungs, varbūt uh, uh, nu, tik daudz pusī kā mēs, viņi, protams, nestrādā. Līdz ar to esam beiguši debates, kā jau teicu, balsojums būs 30. novembrī, līdz tam laikam būs kompromisa grozījumi. Tev es to nesaku priekšēdētāji, bet savā vārdā es būtu ļoti apmierināta, ja mēs kompromisa grozījumi būtu nevis tikai iepriekšējā vakarā astoņos vai deviņos, un nākamajā dienā deviņos būtu balsojums, jo nakts miers ir svēt lieta. Tagad lūdzu laicīgi iesniedziet, lai ne tikai ēnu referenti, bet arī vienkārši nabaga deputāti kā es varētu to visu paspēt aplūkot. Jā, paldies. Nākamais punkts darba kārtībā ir citi jautājumi. Ja tu nekā nav, tad arī nav īpaši jārunā. Bet, ja kaut kas ir, nē, nav. Tāda nākamā sanāksme būs 8. novembrī. Tā ir pirmdiena, trijos, un pēc tam 9. novembrī pūksteni deviņos. Līdz pusvieniem, pēc tam atkal no trījiem līdz pusseptiņiem. Paldies!